Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen, welcome to. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi, sveicu jūs mūsu ITRE komitejas sanāksmē. Ja komentāru nav, tad varam pieņemt darba kārtību bez izmaiņām. Neredzu komentārus. Komentāru nav. Un otrais punkts - mani paziņojumi. Ļoti svarīgi vēlos norādīt, ka rītdienas pēcpusdienas itre sanāksme sāksies pulksten 15.45. Tātad nevis pulksten 15, bet 15.45. Un zāle arī ir mainīta un būs PHS 5B 001. Tā tad tā pati daļa, piektais eh, stāvs, kur mm, noritēs mūsu sanāksme. Trešais darba kārtības eh, punkts pētījums par investīcijām Eiropas enerģētikas industrijām. Luka Vanufela un Džesikas Jervudas prezentāciju. Sveicu jūs Eiropas parlamentā, paldies, ka esat ieradušies. Un Mm, šo pētījumu ir sagatavojusi Trainomics ekonomiskās politikas konsultanta aģentūra, kas ir bāzēta Rotterdamā, un tā veids pētījumus un sniedz padomus, konsultācijas par politiku saistībā ar enerģētiku, vidi un klimata pārmaiņām. Tas mums ir ļoti būtiski. Un mūsu viesi, Luks Van Nufels, kopš 2015. gada ir uh, konsultants šajā uzņēmumā Trainomics. Tāpat arī Džesikas Jervudas kundze strādā par konsultantu enerģētikas jomā Trainomics. Un Jervudas kundze ir iesaistīta ilgspējīgas enerģētikas, ilgspējīgas enerģētikas finansēšanas, enerģētikas efektivitātes un ēs enerģētikas pārvaldības jautājumu konsultēšanā un Luks Van Nufels hmm, ir eh, plaši pieredzējis eksperts Beļģijas un Eiropas elektroenerģijas un gāzes nozarēs, un viņš ir eh, sniedzis konsultācijas Pasaules bankai, arī Flāmu enerģētikas aģentūrai un arī Beļģijas federālajai valdībai. Tātad abi no uh, E, šiem viesiem ir ļoti pieredzējuši, un viņi ir analizējuši paredzēto investīciju lielumu, kā arī vajadzības, virzītāju spēku šķēršļus, kas e, saistās ar investīcijām enerģētikas sektorām, saistībā ar dažādām tehnoloģiskās attīstības scenāriju iespējām un kas ir nepieciešama, lai sasniegtu uh, mērķus klimata un enerģētikas eh, pajomām. Eh, un eh, šajā pētījumā ir novērtētas dažādas politikas iespējas, lai pastiprinātu nepieciešamās investīcijas elektrosektorā, un mm, tur tā tad ir novērtētas šīs iespējas, lai pastiprinātu nepieciešamās investīcijas šai elektronozarei, kā jau minēju. Un šādas rekomendācijas mums ir nepieciešams, tas ļoti svarīgi, lai mēs varētu novērtēt, kāds ir profesionāļu skatījums, ko var ieteikt mūsu sektoram un kas būtu jāiekļauj mūsu regulējumos. Kopumā tas ir uh, nepieciešams saistībā ar noteiktiem tiesību aktiem, piemēram, pārvaldība, makro dizainēšana, arī aizsar, nacionālo regulātoru jautājums. Tā tad ir vairāki mm, tiesību aktu temati, kur jūsu padoms būs ļoti vērtīgs. Un sākumā aicinu Luku van Nufelu uzstāties vai arī tad Džesikas Jervudas kundze. Jā, un nu es izmantoju alfabētisko kārtību, bet vārds jums. Liels paldies par ievadvārdiem, kā jau es tika minēts, tad pētījuma mērķis ir noteikt rekomendācijas politikas jomā, kas saistās ar investīciju pastiprināšanu elektri, elektroenerģijas jomā, lai varētu pāriet uz zema oglekļa enerģētikas sistēmu līdz 2050. gadam. Lai veiktu analīzi, mēs izvērtējām vairākas lietas. Vispirms mēs skatījāmies uz enerģētikas un klimata politikas mērķiem un sasniegumiem, tad investīciju vajadzībām, kas saistītas ar nozares mērķiem, tad uh, instrumentiem, lai veicinātu enerģētikas investīcijas gan no finanšu, gan politikas skatu punkta. Tad skatījām arī dažādas tendences investīciju jomā, barjeras, virzītājs spēkus šīm investīcijām un noslēgumā raudzījām, kādas ir politiskās iespējas, tās novērtējām un arī izdarījām rekomendācijas. Lai nonāktu pie secinājumiem, skatījām akadēmiskos un politiskos eh, dosjē, izpētījām trīs eh, reģionu gadījumus un arī iesaistījām ieinteresētās puses, tās intervējot. Un visu pirms eh, bija jāapzina es enerģētikas mērķus un vairāk gadu garumā Eiropas Savienība ir centusies atrisināt enerģētikas trilēmu, kuru varat uh, aplūkot slaidā. Īstenošanas politikas vērstas uz to, lai piegādes būtu ilgspējīgas un konkurētspējīgākas, un te mēs arī novērtējām virkni mērķu. Te ir ņemts vērā 2020-2030. gada satvars, kur ir eh, siltumnīca emisiju, gāzes samazināšanas mērķi, atjaunojumās enerģētikas Mm, mērķi, bet tāpat arī enerģētikas efektivitāte novērtēt starpsavienojumi un mērījumi. Un eh, ņemot vērā pašreizējās tendences, vairums valstu varētu sasniegt mērķus, bet papildu politiskās investīcijas būtu nepieciešamas, lai sasniegtu 2030. un 2050. gada mērķus. Un, lai sasniegtu 2050. gada mērķus, 8, 11 līdz 25% samazinājums uh, siltumnīca efektu, uh, siltumnīca gāzu samazināšanā, tur ir nepieciešamas investīcijas, jo īpaši attiecībā uz enerģijas ražošanu un, un tur būs nepieciešami 50-60 miljārdi gadā līdz mm, 2050. gadam un uh, arī attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Uh, būs nepieciešams 62 mm, šie miljardi un tāpat eh, aptuveni 80% ir nepieciešams palielināt eh, investīcijas elektroenerģijas tīklos un arī atjaunošanas, eh, atjaunīgajos resursos un arī jāizmanto viedās tehnoloģijas. Vēl viena svarīga lieta ir starpsavienojumu veidošana un arī tīklu atjauninošana. Nu, visbeidzot, arī skatījām uh, uzkrāšanu un pieprasījumu, kas šobrīd ir mazāks, bet uh, sagaidāms, ka tas pieaugs turpmāk nākotnē. Nu, lūk, uh, lai šīs investīcijas varētu sasniegt 2050. gada mērķus, ES ir paredzējuši vairākus instrumentus. No regulatorās perspektīvas raugoties, visvarīgākais ir TNE tīkls, šī regula. Uh, kas ietver arī satvaru projektiem, kas ir kopīgas intereses, ir arī mm, atjaunojumās enerģijas regula un ETS. Un mm, papildus tam ir arī finansēšanas instrumenti, piemēram, Eiropas Savienošanas instruments, CEF, mm, kas arī attiec uz kopu interešu projektiem, apvārsnis 2020 ietvaros, kas, kur ir lielāks akcents uz pētījumiem un inovācijām, un arī vispārīgāki fondi, kā piemēram EFSI un ESIF. Šie fondi vai atbalsta instrumenti sniedz aptuveni 1,5 miljārdus gadā mm, pieejamos grantus un 12,5 mm, miljārdus eiro finanšu instrumentu uh, ziņā enerģētikas projektiem, bet tas atbilst tikai 10 līdz 15% gada investīciju vajadzībām, kad nepieciešama par elektroenerģiju, run, elektrību runājot vēl. Tā tad ir nepieciešams papildu finansējums šajā jomā. Runājot par investīciju tendencēm, kādas esam uh, redzējuši attiecībā uz jaudas uh, ražošanu. Sākumā atjaunojamie e, resursi un tad pārējie turpmākajā prezentācijas gaitā. Tātad atjaunojamos e, resursos, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, mēs redzam, ka maksas samazinās un tuvinās konvencionālajai ražošanai. Un tas nozīmē, ka ir masīvas investīcijas aptuveni 50 miljārdu dolāru 2015. gadā ES. Un tas ir reiz, sešas reizes lielāks investīciju daudzums nekā pagājušajā gadā, un es biju vadošās lomās līdz šim, bet no nu, Ķīna tagad ir pārņēmusi vadību. Lai nu kā. Investīcijas nav vienlīdzīgi sadalītas starp dalību valstīm, ir atšķirības un galvenokārt tas saistās ar subsīdijām. Pats, ja subsīdijas samazinās uz megavatu stundu, un uh, Eh, tās kļūst vairāk saistītas ar eh, un atkarīgas no tirgus principiem. Un par konvencionālās enerģijas ražošanu runājot, mēs esam apzinājuši pieaugumu mm, saistībā ar ilgspējīgas atjaunīgas enerģoresursu izmantošanas, kas ietekmē mm, šīs eh, raž ražotnes un vairums mm, šo kodolu spēkstaciju tiek ņemtas no aprites ārā un ir iespējas turpmākajā attīstībā, jo pašreizējā tirgu un regulatīvajā kontekstā finansiāli pamatojumi tam īsti nav un dalību valstis cenšas ieviest kapacitāšu um, novērtēšanas mehānismu, lai nodrošinātu piegāžu drošību. Mm, jā, Džesika jau koncentrējās uz investīcijām tīklos un galvenokārt tie saistās ar atjaunīgajiem enerģijas resursiem, lai nodrošinātu savienojumus un būtu iespējams izmantot šos atjaunojumos resursus, bet neaizmirsīsim, ka liela daļa atjaunojušo mm, resursu un investīciju tiek veltīts tam, lai atjaunotu šos tīklus. Un, uh, va, līdzsvarojuma vajadzības palielinās, un tas saistās ar interesēm, kādas mums šobrīd ir. Var redzēt, ka atjaunojamo enerģētikas resursu daļa palielinās, parādās tirgu. Tur gan ir vēja, gan saules enerģija un uh, Mm, dalību valstīs, tīpaši Vācija, tā situācija atšķirās, kur Vācijā ir 10% un mm, kopumā nav vērojamas kādas grūtības pašā tīklā. Mm, un uh, piegādes sistēmā tas ir izturīgs, lai varētu uh, uzturēt šo pašreizējo kapacitāti. Bet, ja būtu lielāka klātbūtne tirgū, tad būtu uh, palielinā, tad palielinātos līdzsvarošanas vajadzības, un tās galvenokārt ir aptvertas ar eh, elastību ražošanā, un eh, to ietekmē arī uzkrāšana un, attiec, un eh, reakcija uz pieprasījumu. Reakcija uz pieprasījumu jau tika izstrādāta industrijā, piemēram, kuri zamāka OPEX darbības izdevuma situācija, bet joprojām tāls ceļš ir ejams. Runājot par uzglabāšanu, tā ir ļoti svarīga tehnoloģija. Sastāv 95% no uh, uzkrāšanas iespējām Eiropā, un tagad jaunās tehnoloģijas pamazām attīstās uh, Mm, šīs baterijas, kuras nav lēnas attīstības situācija. Vācijā 40% PV instalāciju jau ir aprīkotas ar rezerves um, ģeneratoriem. Un te ir ļoti svarīgas investīciju tendences kopā ar digitalizāciju, kas arī maina mm, situāciju enerģētikas uh, Mm, kopainām gan no piegādātāju, gan citu pakalpojumu sniedzēju skatu punkta ir jauni produkti, piemēram, Energy Box. Nu, un eh, tas arī ļoti svarīgs elements, varojot eh, enerģētikas sektora attīstību. Atjaunīgo enerģētikas avotu parādīšanās un ienākšana mm, noveda pie tā, ka elektrības rēķini uh, pieaug, un šis temats ir jārisina, jo pieejamība ir viens no mērķiem, kas ir jāizpilda. Sistēmas izmaksas 2030. gadā būs aptuveni 30% lielāks nekā 2010. gadā. Un mm, par spīti tam, ka būtu mazākas cenas maisaimniecībām kopumā, elektrības rēķini palielinās Mēs visi zinām, un kā ir arī divas citas tendences elektrības eh, sektorā - transporta elektrizācija un apkures elektrifikācija transportā. Sagaidāms 18% pieaugums 2050. gadā un ietekme būs ļoti liela Tas būs 10% no visa enerģijas patēriņa un būs nepieciešams 150 megavatu ģenerācijas kapacitātes. Apkures elektrifikācijā arī ir jaunums ar termopāneļiem un ietekmi uz gāzes sektoru arī uh, ir būtiska presē. Mēs redzējām, ka Nīderlandē valdība uh, ir pieņēmusi stratēģisku lēmumu pakāpeniski atsteigties no gāzes izmantošanas apkurēm un principā gāzes infrastruktūrās vairs investīcijas netiks paredzētas, un mēs ievērojam, ka finanšu atbalsts Eiropas Savienībām investīcijām, kas saistītas ar elektrību un tās izmantošanu, ir būtiski palielinājušās laika posmā starp 2008 un 2012 gadu, un šis pieaugums neatiec tikai uz atjaunojumiem e, energoresursiem 19%, 90%, bet arī uh, citiem. Un ir visai uh, savādi, ka fosilais, kurināmais, to starp arī ogles, bazgāze, joprojām tiek subsidētas tik lielā līmenī, un tā ir viena no rekomendācijām, kurus mēs vēlētos izteikt, ka pakāpeniski, ja notiktu atteikšanās no subsīdijām šajā jomā, tad tas varētu ļaut gūt panākumus pārējā uz zema ogļekļa eh, enerģētikas piegādēm. Un vēl mēs arī esam eh, apzinājuši jaunus instrumentus, mm, vietējās sadarbības partnerības. Mēs arī uh, zinām šos jaunos modeļus, projektu finansēšanas, jaunie partneri un partnerības. Kas tad ir galvenie šķēršļi un virzītāji spēki? Vēsturiski pieprasījuma kāpums bija svarīgs virzītājs spēks, bet tagad tas tā gluži vairs nav. Pieprasījuma pieaugums ir ierobežots un vairums pieprasījuma uh, pieauguma aptvera investīcijas atjaunojumos resursos un um, at, šis um, atmaksas līmenis ir visai zems, kā jau Džesika minēja, un tas eh, nav uzskatāms par šķērsli. Mēs arī ievērojām to, ka varbūt varam koncentrēties uz vissvarīgākajiem šķēršļiem un virzītāju spēkiem, lai ievērotu laiku un uh, galvenais virzītājs spēks pašreizējā tirgus kontekstā ir atbalsts atjaunīgajiem elektroenerģētikas resursiem, un vislielākie šķēršļi joprojām saistās ar atļauju izsniegšanas procedūrām un infrastruktūru kopumā. Tātad tas ir tādas kritiskie temati šīs dienas situācijām. Un nu, vēl mēs esam arī mm, apzinājuši 12 politiskās iespējas, un pirmā e, grupa saistās ar tirgu darbību, otrā, otrajā grupā mēs identificējām iespējas politiskā līmenī, kas varētu būt nepieciešamas, izmantot, ja tirgus atbilstīgi nedarbotos. Un trešā politikas grupa attiecas uz vispārējo kontekstu un regulējuma satvaru. Un mūsu secinājums ir tāds, ka politikas opcijas, kas koncentrējas uz tirgus darbības uzlabošanu, ir visefektīvākās un visatbilstīgākās. Un tās izpilda dažādos kritērijus, kāds esam izvirzījuši, lai varētu novērtēt dažādās iespējas politiskā līmenī. Un tad esam arī sakārtojuši secībā dažādos politikas eh, risinājumus, ņemot vērā ietekmi kādu tās radīt. Un šeit esam arī uzskaitījuši sešas pozitīvākās opcijas, bet eh, šie secinājumi, eh, protams, ir arī pārnesti uz rekomendācijām. Tad, nu, ierosinu pāriet pie rekomendāciju daļas, kas, protams, ir pati svarīgākā pētījuma daļa. Pirmā rekomendācija koncentrējas uz uh, nepieciešamību nodrošināt skaidrību investoriem, un tā ir vēsts, kas atkārtota vairākos pētījumos un arī vēstījumos no industrijas pārstāvjiem investoru. Drošība, skaidrība ir ļoti svarīga ne tikai tīkliem un ģenerācijām, bet arī uh, konvencionālajai enerģētikai, un mēs esam arī secinājuši, ka uh, Izpētot Spānijas gadījumu, atjaunojumās resursu politika tika mainīta 2013. gadā ar atpakaļējošo efektu, un tas e, noveda pie tā, ka tika reāli apturētas e, visas investīcijas. Tātad tas ir ļoti kritisks jautājums. Otra lieta - atjaunojumie resursi būtu ne tikai stabili un paredzami jāatbalsta, tā ir otra rekomendācija, bet ES līmenī šim atbalstam būtu jābūt koordinētākam e, dalību valstu starpā reģionālā līmenī, piemēram, un e, vairāk jābalstās uz tirgus principiem. Un es domāju, ka nesenās attīstības tendences e, virzās pareizā mm, virzienā. Piemēram, konkursu ieviešana ir ļoti pozitīvs solis šajā virzienā. Un tāpat arī dažas idejas, daži ierosinājumi. Uh, jaunajā mm, starppakotnē arī ir nu, pozitīvi soļi uz priekšu. Ja raugāmies uz pētījumu un attīstību, mēs secinām, ka RDI pūliņos visi kārtībā, kvantitatīvi raugoties, Eiropa pietiekami investē pētījumos un attīstībā, bet eh, iespējas uzlabojumiem ir, jo īpaši labākas koordinācijas ziņā, koncentrēties uz jaunām tehnoloģijām, eh, tirgiem un tā tālāk. Runājot par piegāžu drošību, tas ir vēl viens kritisks jautājums, un te mēs vēlētos atkārtot rekomendāciju par to, ka kapacitāšu mehānisms un iniciatīvas dažādās dalībvalstīs būtu labāk jākoordinē reģionālā līmenī un, ja iespējams, arī ES līmenī. Runājot par uzglabāšanu, nepieciešams regulatīvs satvars, kas būtu harmonizācijas līmenī, un tā arī ir mm, ideja, kas ir iekļauta šajā pakotnē. Un pēdējā rekomendācija pirmajā blokā ir akcents uz starpsavienojumu spējām. Mēs atzinīgi vērtējam mērķi, ko ir izvirzījuši eh, ES politikas veidotāji 10% lielumā, un mēs domājam, ka diferencēts mērķis būtu atbilstīgāks un ka politikas veidotājiem būtu jākoncentrējas arī uz to, cik pieejama ir šī jauda un kapacitāte, ne tikai fiziskā, bet arī fizikālā kapacitāte, jauda ir jānodrošina tirgumu. Un tas arī ir ļoti kritisks jautājums šajā brīdī. Vēl dažas e, citas rekomendācijas koncentrējas uz to, ka, lai būtu atbilstošs regulatīvais satvers e, tīkliem, tur arī, protams, e, tas izpaužās arī citu, caur citiem kritērijiem, kas piedāvā um, stimulus piegādātājiem un operatoriem, arī no piegāžu puses piekļuve finanšu instrumentiem no partneru puses kopumā netiek uzskatīta par lielu šķērsli vai problēmu. Bet ir saredzamas dažas mazākas lietas, kuras vēlamies pieminēt, piemēram, piekļuvēs finanšu instrumentiem būtu jāpadara vieglāka un arī mazāki projekti mazāki mm, operatori ir jāpadara par atbalstu tiesīgiem finansējumam, un to var izmantot ap, kopā saliekot dažādas iniciatīvas. Arī mm, signāli, ko raidam ar cenu noteikšanu, ļoti svarīgi investoriem nepieciešama skaidra uh, signāli elektrībai, ogleklim un arī tīklu ziņā regulēti. Tarifi, protams, nav pareizais instruments, lai varētu stimulēt investīcijas. Uh, Nu, tātad, ja tiktu atcelti regulētie tālifi, pre, eh, cenu eh, griesti, tas tiešām, tā tiešām ir nepieciešamība un prioritāte, lai uh, veicinātu investīcijas. Un mm, par, pre, par cenām es uh, neatkārtošu, ka tā ir par zemu un ka ir jāpieņem iniciatīvas, un tās jau tiek uh, veiktas tā, lai palielinātu šo cenu. Attiecībā uz investīcijām enerģētikas efektivitātē un reakcijā uz pieprasījumu mēs koncentrējamies uz savu rekomendāciju attiecībā uz atbilstīgu un adekvātu juridisko un regulatīvo satvaru. Arī investīcijas šajā uh, jomā ir jāveic ES līmenī tā, lai varētu definēt atbildības, kas attiecas uz datu uh, noteikumu definēšanu, komunikāciju un tam līdzīgi. Un visbeidzot attiecībā uz atļauju izsniegšanu un procedūrām. Tās ir jāvienkāršo, tās ir jāsaīsina un publiskā mm, doma, piekrišana arī ir temats, kas jās, jārisina, ir idejas, ir arī parauga prakse. Piemēram, investīcijām un iestādēm būtu jārīko apspriedes ar sabiedrību un arī jāpiedāvā pieeja publiskam finansējumam un līdzfinansēšanas projektiem. Uh, izmantojot eh, sadarbības iniciatīvas, sadarbības partnerības. Un nu, tā jau ir eh, realitāte šobrīd eh, dalību valstīs, un to var izmantot kā paraugu praksi citās valstīs. Lielas paldies priekšsādātāju un ar prieku uzklausīsim jautājumus. Lielas paldies! Ļoti interesanta prezentācija jūs mums sniedzāt par savu ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgs mums, un tagad uh, Eh, kurš grib izteikties no kolēģiem. Levandovska kungs, lūdzu jums vārds. Paldies jums, priekšsādātāji. Es jums piekrītu, ka šī prezentācija bija tiešām ļoti interesanta un eh, tajā bija arī ļoti ambiciozi ieteikumi. Divīs jautājumi. Pirmkārt, jūsu pētījumā jūs aplēšat, kas ir nepieciešams, lai uh, sasniegtu mērķus, tie ir 140 miljārdi eiro, runājot par enerģijas ražošanu un pārvadi. Uh, Tas, protams, ir daudz, daudz vairāk nekā visu Eiropas instrumentu kapacitāte, bet pirms divām nedēļām mēs nobalsojām par ETS sistēmas pārskatīšanu. Mēs pieņemam, ka reforma tika īstenota, lai palielinātu emisiju uh, certifikātu cenas. Kā jūs vērtējat šī uh, CO2 eh, emisijas certifikāta cenas palielinājumu ietekmi uz investīcijām, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu šos ambiciozos mērķus. Un otrkārt, eh, parastais jautājums, runājot par eh, uzņēmējdarbības un riska profilu, kas būtu jā finansē ar EFSI starpniecību un kas ir Eiropas budžeta starpniecība? Vai jums ir kaut kādi novērtējumi par valstu uh, investīciju profiliem enerģijas jomā? Ja nē, tad nē, bet uh, man taču ir uh, atļauts pajautāt. Paldies. Uh, thank you very much. Liels paldies. Nietermājer kungs, lūdzu. Thank you very much. And... Liels paldies un paldies jums par prezentāciju. Man ir viens jautājums par eh, investīcijām tīklos. Jūsu prezentācijā jūs nerunājāt par decentralizētu energoresursu ražošanu un uh, Droši vien eh, nav arī skaidrs, kurš modelis būs vadošais, bet nākotnē šāda decentralizēta enerģijas ražošana spēlēs būtisku lomu. Uh, un eh, tai nav vajadzīgs tāds plašs tīkls. Ja tas tā ir, kā mēs varētu padarīt investīcijas tīklā iespējams? Vai nav kaut kāds veids, kā varētu, uh, kā varētu kombinēt relatīvi zemes kapacitātes tīklu ar uh, uzglabāšanas kapacitātēm, un tas varētu arī mazināt vajadzību pēc investīcijām uh, Uh, tīklā un vai investīcijas tīklā nebūs uh, izšķērdēta nauda, kas tikai palielinās enerģijas cenu, elektroenerģijas cenu. Paldies. Skrlēts kungs, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties jūsu prezentācijā, es pamanīju, ka jūs uh, vienā slaidā minat kapeks. Vai jums ir pārskats par kapitāla investīciju izmaksām dalību valstīs, jo man ir informācija, ka uh, šeit attīstītākās un mazāk attīstītās dalībvalstīs šis līmenis nav vienāds, nav vienādas iespējas investēt tajā pašā tehnoloģijā. Tas nozīmē, ka mazāk attīstītās dalībvalstīs, uh, kas saskaras ar uh, augstākiem politiskiem vai citiem riskiem. Investīciju izmaksas tajās pašās tehnoloģijās ir augstākas eh, nekā attīstītākās valstīs. Otrais jautājums par elastību. Jūs eh, minējāt, un arī pētījuma tekstā tas ir minēts, par uzglabāšanu tur ir īsi tā pieminēta. Uh, Vai jums ir ieteikums investēt uh, uzglabāšanas tehnoloģiju attīstīšanā, jo mēs zinām, ka ASV un Ķīnā viņiem jau ir uh, šīs te milzīgās uh, rūpnīcas, kur tiek ražotas baterijas, lai tās ieviestu mājasēmniecību mm. līmenī, un šeit mums ir kaut kāda vīzija tikai par enerģijas uzglabāšanu Eiropas Savienībā. Un pēdējais par IT tehnoloģijām, informācijas tehnoloģijām, kuras ļaus vairāk pilsoņiem piedalīties elektrības tirgū. Par to nav nekādu ieteikumu un kā šī tehnoloģija varētu uh, dot savu ietekmi nākamajā periodā. Paldies! Uh, thank you very much, kolēģis. Lielas paldies, kolēģi. Ja drīkstu, es arī gribētu uzdot pāris jautājumus. Es nezinu, vai pareizi sapratu, ko jūs teicāt, bet, ja nemaldos, tad jūs teicāt, ka pieeja finansējumam nav problēma. Tātad. Tas izklausījās ļoti optimistiski. Man tas ļoti patīk, ko jūs teicāt, bet Kā tad ar kapacitātes mehānismiem? Eh, tas ir tāpēc, ka mums nav pietiekami daudz investīciju un neviens negrib investēt elektrības ražošanā. Tātad pieeja finansējumam nav problēma. Tad eh, lūdzu eh, izvērsiet šo domu tālāk. Un es saprotu, ka proporcija starp eh, elektrības ražošanu un tīkliem. Lielāka daļa ir elektrība, bet eh, tātad joprojām ir arī investīcijas tīklā, eh, investīcija tīklos ir apmēram 60% no investīcijām elektrībā. Un ir nepieciešams investīcijas arī atjaunojumos resursos. Un jūs teicāt, un arī jūsu uh, prezentācijā tas ir teikts, ka jauni finansēšanas instrumenti un finansēšanas modeļi. Jo es saprotu, ka uh, beigās uh, visas investīcijas tik un tā apmaksā patērētāji. Tātad nav uh, svarīgi, vai tās bijušas privātas uh, vai uh, valsts budžeta investīcijas. Galu galā izmaksas ir augstākas. Uh, un par to visu tik un tā ir jāsmaksā patērētājiem. Bet kurš sāks? Kurš sāks veikt investīcijas vai dažos gadījumos uh, būtu jālemj par zināmu uh, sadaļu privāto vai uh, valsts budžeta investīciju, varbūt Eiropas Savienības investīciju. Tātad, kuram vajadzētu sākt, jo galu galā mēs kā patērētāji par to samaksāsim. To mēs saprotam, bet kādam viss šis process ir jāsāk. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas gribētu izteikties? Nē. Tad tagad gribētu dot vārdu atkal mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Varbūt tajā pašā secībā. Vai jūs gribat tajā pašā secībā? Labi. Kundze, lūdzu. You, you the first one is on the... Pirmais ir par ETS eh, e pārskatīšanas ietekmi. But we will not... Are we going to follow the same okay. order then? Uh... Vai mēs atbildēsim tajā pašā secībā? Nu tad es sākšu. Runājot par ETS un mērķiem, tas ir ļoti labs jautājums. Protams, uh, iniciatīvas eh, mērķis, kuru, kura tagad ir ETS eh, e kontekstā, ir panākt augstāku cenu. Un tas tiešām ir ļoti piemērots pasākums, kas tiek veikts, lai Eh, dod stimulus investīcijām gan atjaunīgajos energoresursos, gan uh, konvencionālajā uh, enerģijas ražošanā. Ja CO2 cena pieaugs, tad, protams, enerģijas, tātad elektrības uh, vairumtirdzniecības cena arī pieaugs, un tajā brīdī atjaunīgie energoresursi kļūs ienesīgāk un konkurētspējīgāk bez subsīdijām. Tātad, uh, makroekonomiski runājot, eh, būs ieguvums eh, palielinot šo CO2 cenu, tādējādi tiks sasniegts mērķis. Eh, komentārs no zāles nav dzirdēts. Tātad šīs marģinālās variablās izmaksas. Tā šobrīd ir problēma. Vairumtiesniecības tirgus cena šobrīd ir par zemu, lai veicinātu investīcijas un investīcijas eh, atjaunīgajos energoresursos eh, sastāv galvenokārt no subsīdijām, un ja subsīdijas tiks pārtraukts, tad netiks vairs investēts uh, enerģijas ražošanā, ne atjaunīgās enerģijas ražošanā, ne konvencionālajā enerģijas ražošanā, un tā ir daļa no atbildes. Un ja tiešām CO2 cena sasniegs uh, pēdiņās saprātīgu līmeni, tad uh, tad vairs nebūs uh, vajadzīga uh, kapacitātes atlīdzības mehānismi. Tātad tas varētu būt uh, viens cits risinājums, kā atrisināt energoapgādes drošības jautājumus, kas attiecas uz investīcijām tīklos. Decentralizētās enerģijas ražošanas ietekme uh, Tātad, principā, decentralizētā enerģijas uh, ražošana dažādos uh, uh, pētījumos, dažādās analīzēs un scenārijos, kas tika izmantoti, lai šeit prezentētu skaitļus, tas tika izmantots, bet tas, protams, ir atkarīgs arī no tā, kad šīs tehnoloģijas būs nobriedušas. Ja baterijas Uh, var tikt izmantots kā risinājums, tad uh, tiks investēts baterijās. Es šeit atsaucos uz uh, Vāciju, kur 40% jauno instalāciju ir aprīkots ar bateriju. Protams, tajā brīdī tad vairs nav vajadzības stiprināt tīklu. Un, uh, ja būs šis uh, lēciens uzglabāšanas jomā, tad uh, nevajadzēs vairs tik liels investīcijas tīklos. Uh, Un uh, savienošanas uh, izmaksas arī uh, noteikti ietekmēs investīcijas tīklā. Principā mums vajadzētu attīstīties tādā virzienā, lai nodrošinātu uh, taisnīgu daļu uh, tīkla investīcijās, um, lai būtu uh, optimāls sistēmas izmaksas, kas būtu minimizētas. Tas arī ir svarīgs elements uh, šajā kontekstā. Elastība un uzglabāšanas uh, īpatsvars, lai sniegtu līdzsvarots pakalpojumus un elastību. Šīs uh, uzglabāšanas ieguldījums būs atkarīgs no daudzām lietām, ne tikai no tehnoloģijām, jo joprojām notiek pētījumi par uh, jaunām uh, um, uzglabāšanas tehnoloģijām, ķīmiskām un uh, citādām uh, hid, uh, tad, tad, uh, dažādiem modeļiem, ir daudz neatrisināti jautājumi, runājot no tehnoloģiskajām, tehnoloģiskās perspektīvas, bet ir arī uh, neatrisināti jautājumi, kas ir jāatrisina um, likumdevējiem. Un šeit es runāju par tīkla tarifiem un arī uz uh, regulatāro ietvaru, piemēram, īpašumtiesības. Uh, Tas ir ļoti svarīgs jautājums, vai tīkla operatori var arī, vai viņiem var piederēt uzglabāšanas uh, infrastruktūra. Tas netiek atrunāts jaunajā ziemas paketē, bet uh, tas skar operators elektrības sektorā. Un arī tīkla tarifi uzglabāšanai ir vēl viens kritisks jautājums, vai jūs uzglabāšanu traktējat kā ražotāju vai lietotāju. Tātad vai uh, um, tiks uh, uh, tātad uh, prasīti gan uh, ražošanas, gan patēriņa tarifi uzglabāšanas instalācijām. Un definējot šos noteikumus, šo regulatoro ietvaru arī attiecībā uz īpašumtiesībām, uh, tiks definētas arī šīs uh, uzglabāšanas likmes un to ieguldījumu, ko uzglabāšana var dot jaunajā sistēmā. Uh, Kas attiecas uz informācijas tehnoloģijām, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Digitalizācija ir ļoti svarīga un uh, panāktais progress un uh, pilsoņu iesaiste, tas ir arī tas, ko uh, ziemas paketē uh, arī vēl sasniegt. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem, proti uh, palielināt pilsoņu iesaisti. Bet tur uh, ir vajadzīgi arī zināmi instrumenti, piemēram, viedie skaitītāji, ir vajadzīgas viedās cenas, dinamiskas cenas. Ar regulētām fiksētām cenām nevar sniegt stimulus pilsoņiem, lai viņi aktīvi iesaistītos kā Uh, aktīvi līdzdalībnieki enerģijas tirgū. Tātad arī šajā konkrētajā jomā ir no vienas puses vajadzīgas tehnoloģijas, uh, viedās uh, ierīces, viedie skaitītāji un ir vajadzīgas arī pienācīgas politikas no otras puses. Priekšsādātāja kungs, es um, varbūt nedaudz provokatīvi izteicos, sakot, runājot par finansējumu, uh, bet tas ir tas, ko saka operatori. Pieeja finansējumam un finansējuma izmaksas tagadējā finansiālajā situācijā nav milzīga problēma. Ienesīgums ir problēma. Ja jūs varat atrast ienesīgus projektus, tad nav grūti eh, saņemt eh, finansējumu un iegūt partnerus, kas ir gatavi investēt. Tātad nauda ir pieejama, bet ienesīgums ir uh, problēma un arī ir dažādi riski. Regulatori riski, tos jau minēju, jau divas vai trīs reizes par to runāju. Investoru uh, drošība, tātad uh, droša situācija investoriem, un arī tehnoloģiskie riski ir diezgan augsti, un, protams, arī ekonomiskie riski, kāda būs cena un uh, peļņas procents uh, nākotnē Un ņemot vērā šo neskaidro nedrošo situāciju, ar kuru saskaramies uh, elektrības sektorā. Un visbeidzot, runājot par uh, investīcijām, es domāju, ka ir jānošķir uh, regulētās investīcijas un investīcijas liberalizētajā tirgu. Tātad tīkla operatori uh, un regulētās investīcijas, tur būtu jābūt skaidriem noteikumiem, skaidriem mērķiem, ko nosaka uh, iestādes un investīcijas ražošanā, uzglabāšanā un uh, pieprasījuma uh, modeļos. Uh, tur tas ir liberalizēts tirkus, un tur privātiem investoriem būtu jāuzņemas vadošā loma tādā pozitīvā, stimulējošā regulatorijā ietvarā. Vai jums ir kas sakāms par kapacitātes eh, mehānismiem? Es domāju, bet tas ir mans personīgais viedoklis, tas eh, netika iekļauts pētījumā. Es domāju, ka tagadējā kontekstā nav alternatīvu. Ņemot vērā eh, tagadējo situāciju un to, ka cenas vairumtiesniecības tirgos nosaka tikai šīs regulatorās izmaksas. Mums ir vajadzīga kapacitātes atlīdzības mehānismi, lai veicinātu investīcijas enerģijas ražošanā. Un tāpēc dažādas dalībvalstis iet šajā virzienā, un es domāju, ka tā ir tāda pieeja, kas ir no lejas uz augšu, un tas ir labi, jo nav viena vienota risinājumu, kas derētu visām dalībvalstīm. Šāda augšup virzīta pieeja ir ļoti pieņemama, un līdz ar to, balstoties uz dalībvalstu īpašajām vajadzībām, to var īstenot, bet nu, kaut kādā brīdī vajadzēs pieeju no augšas, lai šīs dažādās iniciatīvas koordinētu un atvērtu Eh, dalībvalstis eh, dalībai no kaimiņu valstīm. Kas šobrīd notiek, eh, tas nav nepareizi, bet tas viss būtu jāvirza uz pareizo mērķi, ko mums visiem vajadzētu kopīgi definēt. Kundze, lūdzu, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst par pāris lietām, kas varbūt tik izlaistas? Ziņojumā tika galvenokārt novērtēts ar Eiropas Savienības līmenis, un tāpēc mums nav skaitļi par dalību valstīm daudzos jautājumos, bet mēs vairākus scenārijus rūpīgi izvērtējām, un ir detalizēts pielikums. Ja jūs izlasīsiet šo uh, pielikumu, tad arī redzēsiet detalizētu informāciju par dalību valstīm. Vispārējais jau tika uh, pateikts. Liels paldies! Liels, liels paldies jums abiem! Bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu teikto par šiem tik svarīgiem jautājumiem. Mēs arī tad varēsim labāk pieņemt mūsu viedokli par uh, tīrās enerģijas jeb ziemas paketi. Vēlreiz paldies par jūsu ziņojumu un jūsu teikto atbildot uz jautājumiem. Paldies! Uh, eh, deal... Tagad, dargie kolēģi, pāriesim pie piektā darbkārtības punkta. Sorry. Es atvainojos, ceturtais punkts. Uh, interneta savienojumības veicināšana vietējās kopienās. Uh, Karlo Zariņo ir referents. Un uh, atcerēsieties, ka 2016. gada septembrī komisija piedāvāja regulu ar nosaukumu uh, interneta savienojumības veicināšanu vietējās kopienās. Un uh, priekšlikuma aptvērums ir ļoti skaidrs - bezvadu interneta pieejamība uh, visiem uh, viesiem, pilsoņiem uh, publiskajās zonās uh, visur Eiropā ar bezvadu internetu tad var uh, palīdzēt cilvēkiem iesaistīties um, dažādās aktivitātēs. ITRE ir uh, vadošā komiteja, transporta budžeta un regija komiteja sniedz uh, atzinumu. Tātad mūsu atbildība ir ļoti skaidra. Kolēģis Zoriņo, lūdzu jums vārds. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas. Paldies priekšsēdētāj, kungs, darbie kolēģi. šī ziņojuma projekts par uh, interneta savienojumiem reģionos un uh, vietējās kopienās seko noteiktiem principiem. Jāuzsver, ka ir uh, nepieciešams aktīvi strādāt, lai atjaunotu šo uh, uzticību ar uh, Eiropas pilsoņiem, lai atjaunotu šo ciešo saisti. Un attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām jāsaka, ka pilsoņiem jādod iespējas saprast, kādas e, priekšrocības e, tiem dota vienotais tirgus ikdienā. Un šai kontekstā Mēs runājam par sistēmu, kas uh, mainītu mūsu ekonomikas un pat arī mūsu uh, sabiedrības uh, veidu, kā tā funkcionē. Pilsoņiem būtu um, daži konkrēti ieguvumi. Tajā pašā laikā jāsaka, ka šeit jāsāk arī ir pilotu projektu, lai mēs redzētu, kā uh, projektu attīstās, kā sabiedrība var mainīties, attīstīties. Tā ir tā sauktā gigabaitu sabiedrība, kas izmanto visas pieejamās tehnoloģijas priekšrocības, lai izstrādātu atzinumu par šo ziņojumu. Es tikos ar reģionu komitejas un ekonomikas un sociālo lietu komitejas deputātiem. Viņi ir izstrādājuši savus atzinumus. Un viņi atzinīgi atbalsta šo iniciatīvu. Tāpat arī tikos ar piegādātājiem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un ēnu referentiem. Jāsaka, ka šī sadarbība bija ļoti, ļoti intensīva. Tika sarīkotas divas uzklausīšanas mūsu komitejā par šo mm, jautājumu, un tas notika telekomunikāciju pakotnes ietvaros. Tāpat arī jāsaka, ka ir um, tādi tā kā pieci pīlāri, uh, par kuriem mēs runājam. Pirmais ir uh, kvalitātes aspekts. Mums patiesi ir jāgarantē tīkla neutralitāte tehnoloģiskā izpratnē. Tāpat arī neutralitāte ekonomiskā ziņā. Neviens nedrīkst uh, būt izslēgts, visi jāiekļauj. Uh, ir nepieciešama šī eh, geogrāfiskā, ja tā var teikt, neutralitāte. Nedrīkst eh, nevienu atstāt eh, neietvērt arī tos, kas dzīvo tālu, perifērijā vai kalnu apvidos. Tādēļ jārunā tiešām par kvalitāti. Un jābūt noteiktai pieejai visaptverošai. Tāpat šim produkta, eh, projektam ir eh, jābūt eh, pietiekami izturīgam. Mūsu tehnoloģiskās spējas attīstīsies, taču tajā pašā laikā ir jāstrādā, lai visa mūsu darbība un pieredze būtu interesanta un lai tā turpinātu darboties. Tagad par pilotu projektiem. Tie varētu būt labumi no tās sinerģijas, kādas ir uh, visās dalībvalstīs. Ir absolūti nepieciešams, lai process un procedūras būtu skaidrs un vienkāršas. Tātad jāievēro noteikts prioritātes, kohēzijas schēma. Nu, nevar uh, funkcionēt pēc sistēmas pirmais, kas ir ieradies, uh, saņem vislielāko uh, ieguvumu. Dažas valsts lēnāk sāk strādāt, it strādās prioritāšu sārakstu, un viss ir atkarīgs no dažādajām valstīm. Bet tajā pašā laikā jāuzsver tas, ka kohēzija būtu garantēta, lai iekļautība būtu pēc iespējas plašāka un nevaram traucēt attīstību piedāvātājiem, operatoriem būtu pieejami dažāda finansējuma veidi, arī vietējie finansējumi būtu iespējami, lai šie dažādie projekti varētu tikt izveidoti tieši izmantojot priekšrocības uz vietas grozījumu jāiesniedz šonadēļ. Es gribētu tikai vēl uzsvērt, kā papildus tiem grozījumiem, kādus kolēģi ir eh, iesnieguši. Eh, esmu eh, tos saņēmis un gribu uzsvērt, ka sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti laba, tāpat arī ar ēnu referentiem. Bet par diviem grozījumiem es gribētu īpaši runāt. Šeit ir nepieciešama vēl precizēšana. Mm, tā ir atsauce uz tādu vienkāršotu modeli, lai varētu procesu vienkāršošanu uh, ieviest. Un vēl kāds grozījums, par ko es gribēju uh, teikt. lai uh, ne uh, tiktu attiecināt nekādi ierobežojumi šo uh, procesi uh, par pieeju, par apjomu, par pieejamību runājot, tāpat arī juridiskā plāksnē. Jāuzsver pilotu projektu nozīmīgums. Es noslēgumā priekšstādātāju kungs gribētu uzsvērt to, ka šis projekts ir nevis investīcija, bet simbols ziņo nozīmīgs. Tas nozīmē, ka nu, pēc iespējas ātrāk vajadzētu aizsākt šo otro semestri īstenot, lai uh, augsto uh, tehnoloģiju uh, projekti sāka darboties, un patiesi šie ir ekscelenti projekti, un tas ir daudz nozīmīgāk, lai tas uh, sāktos tagad, tas nozīmīgi, lai sāk, tas drīzāk sāktos, tik lai sāktas tagad, nekā kāds cits pēc uh, gada, piemēram. Ansander. Lās paldies tagad no ETP, Ansanders kundze. Ja. Šo... Priekšsēdētāj kungs, dargie kolēģi, es gribētu teikt paldies referentam Karlos Zariņo par viņa ziņojumu projektu, jo šeit mēs varam precizēt dažus punktus. Atgādināšu, šī programma atļautu finansēt līdz 20 tūkstoši eiro vietējos pašvaldības, kas gribētu tiešsaistes internetu publiskā vieta publiskās vietās instalēt un tāpat arī atbalstīt viņu pilsonis. Kā jau teicu, man politiskā grupa atbalsta šo priekšlikumu, jo pilsoņiem ir nepieciešama Eiropa, kas būtu pieejama, konkrēta, sajūtama un redzama ikdienā. Taču arī Jā, noskaidro pāris detaļas. Pirmkārt, nedrīkst radīt uh, nepamatotas cerības. 120 miljonu eiro ir tikai šis apjoms un 90 tūkstoši kopienu, kas nozīmē, ka 8 līdz 9 tūkstoši no pašvaldībām varētu šādus projekts īstenot. Un bez tam ir nepieciešami citi finansējumi, piemēram, no struktūra fondiem. Tātad es atbalstu 18. grozījumu šim ziņojumam. Un tāpat arī ir regulējums tiek paredzēts, ka tikai ātri platjoslas savienojumi tiek atbalstīti, bet septītajā grozījumā tiek runāts par to, ka trīs ceturdaļas laukos esošās pašvaldības ir tādas, kurās nav šie ātrie. Uh, Uh, platjoslas savienojumu. Līdz ar to ir nepieciešams izmaiņas, lai um, internets tiktu pie, eh, būtu pieejams zonās, kur tāds vēl pat laba nav. Tātad atbalstu 14. grozījumu. Un vēl vienotā identifikācijas principa. Ja, um, ievērošana, kā tas ir ierosināts trešajā grozījumā. Nepiekrītu priekš ziņojuma piedāva, um, referentu piedāvājumu par apjoma ierobežojumiem un citiem. Man liekas, ka vietējām pašvaldībām pašām jārūpējas par to, lai nebūtu ļaunprātīga izmantošana un netikt izmantotas tādas lapas, kuru saturs nav uh, likumīgs Pēc tam katra pašvaldība varētu uh, pati pievērsties uh, šiem jautājumu pieprasījumiem un risināt uh, konkrētos jautājumus teritoriju ziņā. Es domāju, ka mēs gribam īstenot viens un tos pašus mērķus, gribam ātri darboties, lai Pirmie projekti tiktu pirms vasaras jau īstenota, man liekas, ka šis ir projekts, un es gribu vēlreiz to uzsvērt, kas atļautu parādīt konkrētu pragmatisku Eiropas pieeju, lai pilsoņi to varētu redzēt, redzēt un skatoties uz Eiropas Savienības situācijas. Domāju, ka tas tiešām ir ļoti nozīmīgs jautājums. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem! Un tagad eh, vārds kolēģim Teličkas kungam no Aldes. Paldies, kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos iesākumā no uzteikt eh, Zoriņu kunga attieksmi un eh, ieguldījumu. Un, principā, mēs šeit runājam par situāciju, kas ir vairākās dalību valstīs. Mums nav tādas uh, digitālās kultūras, mm, kur būtu acīm redzami tas, ka katrā pašvaldībā tādā vai citādā veidā būtu jābūt eh, savienotai ar bezvadu savienojumiem un vietējās investīcijas vai mm, citu veidu gadījumā. Nu, protams, ne jau situācija tagad dramatiski mainīsies, un ir iespējas ierobežotas, bet es eh, vēlētos teikt, ka tā ir arī Eiropas Savienības loma eh, paredzēt subsidī, subsīdijas eh, nacionālajiem vai vietējiem budžetiem. Un es saredzu arī um, kā ieguvumu tas, ka varētu nonākt, ka varētu būt nopietnas stimuls jā, tiktu pātrinātas izmaiņas dalību valstīs, jo īpaši tur, kur nav uh, vēl tāda gatavība. Un briedums attiecībā uz šo kultūru, protams, var būt dažādi labuma guvēji, par, še, mēs varam runāt par attālākiem reģioniem un tā tālāk un tā tālāk, bet, nu, kā jau teicu, pilnībā atbalstu šo um, ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs un tas arī atspoguļo debates, kādas mums jau bija. Un, protams, uh, Daži problēma jautājumi vēl saglabājas un tie vēl būtu jāatrisina. Mm, Tad es varētu arī iesniegt kādus grozījumus, ievērojot nosprausto termiņu. Bet man ir svarīgi, lai mums būtu viena īsa programma, mm, kas eh, nav obligāti jāturpina gadu no gada, bet kas atstāja savu ietekmi un nozīmi. Un tas nozīmē, ka Svarīgi būs arī, kā komisija reaģēs un attiecībā uz pieprasījumu un kā tas eh, mainīs šo domāšanu, kultūru un kāds būs šis eh, izplatīšanās efekts. Un es priecājos, ka tas arī tika jau pieminēts, kam ir eh, šis jautājums par to, ka šo programmu varētu sajaukt ar struktūrālu fondiem vai citiem finanšu līdzekļiem, es to varbūt eh, atšķirīgi redzu, un, nu, un ne tā kā 18. grozījumā tur nav īsti tas, kas te domās par papildu pakalpojumu attīstīšanu, bet vairāk par šo papildinātību starp dažādiem elementiem, jo mēs vēlamies, nu, lai tiešām ar pat ar ierobežotiem līdzekļiem būtu iespējams mainīt situāciju par geogrāfisko disbalansu, un, manuprāt, un te jau tika mm, iesniegts labs grozījums, šķiet, ka tur mm, ir arī ļoti pareizi viss pateikts, un tāpat arī esam risinājuši jautājumu par e, iespējamo konkurences. Oriņo kungs atcerēsies, ka es biju tas, kurš teica, ka nu tas nekās, ja būs uh, interferences starp jaunās programmas ieguvējiem un uh, un dažādajiem hotspot punktiem pašreiz, kas ir pašvaldībās vai ap uh, šiem projektiem, bet nu ir jāuzsver vismaz apsvērumu punktos, ka komisija īstenojot šo programmu, ka tai jāvajadzētu, jācenšas izvairīties no šādām situācijām, kas varbūt varētu būt nozīmīgas uh, tie nu, no apjoma. Uh, viedokļa, bet vēl pievērsīšos 11. grozījumam, un tur referents runā par vispārējās piekļuves principa vispārī, vispārīgošanu un paredzēšanu pilsoņiem. Un es domāju, ka būtu vērts padomāt par to, cik uh, ļoti mēs te ievērojam vispārējos pakalpojumus kā tādus un to kodeksu. Un kopumā priekšsēdētājs Zoriņo kungs kolēģi, man varētu būt vēl daži grozījumi, bet tie dramatiski nemainīs pašu ziņojumu, jo tas ir ļoti labs. Nu, un eh, svarīgi ir tas tā, lai mēs pēc iespējas ātrāk, kā jau tika teikts, izmantotu, izvērstu šo sistēmu, būtu pirmais. Um, Mm, šis uh, aicinājums un konkurss, un tā, lai būtu arī piegādātāju kaut kāda reakcija. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs balstītos tieši uz šīs pieredzes. Lielas paldies! Tagad uh, kolēģis Silikjotis. Jā, paldies priekšsēdētāju konkursu. Arī es gribētu uh, teikt paldies Zariņo kungam, referentam par uh, viņu teikto un par sadarbību ar uh, ēnu referentiem, it īpaši pirmās tikšanās laikā attiecībā uz uh, kopējo nostāju. Tas ir sakāms par šiem savienojumiem un varu tikai piekrist viņam. Patiesā, patiesi bezvadu internetu savienojumam ir jābūt piemēram, slimnīcās, iestādēs, eh, lai eh, aptvērums būtu lielāks. Tāpat arī skolas un universitātes par to ir jārunā, jo tā arī ir daļa no sabiedriskās dzīves. Varu tikai piekrist referentam tā izpratnē, ka ir absolūti nepieciešams, lai šī jā, eh, savienojumība būtu geogrāfiski e, vienlīdzīgi izplatīta, jo ir valsts, kas nav e, attīstījušās vienādā ātrumā, tāpat arī īpaši attālinātie reģioni, salas e, un citi. Šeit viss ir ļoti nozīmīgi, lai visi pilsoņi varētu pēc iespējas plašāk izmantot šo piedāvājumu, un pilsoņiem jābūt no visām sabiedriskajām. Uh, šķīrām, lai viņi varētu vienādi gūt labumu no šī piedāvājuma. Es atbalstu komisijas priekšlikumu. Tiek runāts par līdzekļu sadalījumu pēc uh, principa, kas pirmais uh, brauc, tas pirmais maļ. Un šeit uh, tieši tām valstīm un pašvaldībām uh, jādod uh, atbalsts. Uh, kas varētu tikt atbalstītas tieši, lai tāpat arī atbalsta tās, lai tās varētu iesniegt šos pieprasījumus. Tāpat arī nozīmīgi ir tas, lai mēs pievērstos visām pašvaldībām. Tas nozīmē, ka dzīves centrālā, respektīvi centrālā piedāvājuma daļa ir tāda, ka bezvada internets ir pieejams uh, pilsoņiem. Bezvada interneta pievien, uh, uh, pieslēgumam jābūt pieejam dažādos geogrāfiskos apgabalos un tāpat jārunā par tādiem jautājumiem kā reklāma, informācija par pieejamību, par kopējo interesi. Mēs iesniegsim um, dažādas grozījumus mūsu grupas vārtā. Paldies! Thank you very much, kolēģi. Uh, paldies, kolēģi. Tagad Blanko Lopes. Muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. šajā a, ziņojumā mēs runājam par interneta savienojumu pieejamību vietējā līmenī. Šeit runa ir par bezvadu internetu savienojumu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Eh, nu, piemēram, arī mans pārstāvētajā eh, reģionā Galīcijā tas ir nozīmīgi. Paldies Karlos par viņa uh, nozīmīgo piedāvājumu un izstrādāto dokumentu. Tas ir ļoti aktuāls. Runiet par to, ka valsts uh, piedāvājumam internetu jomā jābūt savienotam dažādajās uh, punktos, nedrīkst būt nekādas nekādi ierobežojumi, ir jārunā par izsvērtu geogrāfisko līdzekļu sadalījumu. Uzmanību jāpievērš tiem reģioniem, kas ir vismazāk digitalizēti. Es domāju, ka šis pilotais princips un tāpat arī investīciju apjoms, nu man gan liekas, ka tas ir ļoti neliels tomēr. Tāpat arī domāju, ka ir jābūt uh, pienākumu mums sniegt pakalpojums vismaz kādu laiku, lai tiktu garantēta kontinuitāte un lai nodrošinātu to, kas infrastruktūra, ko mēs finansējam no mūsu līdzekļiem, nākotnē netiktu izmantota komerciāli. Par to arī es iesniegšu grozījumus. Paldies! Tātad grozījuma ieslēgšanas termiņš būs 2. marts Un tagad ir laiks pienācis eh, arī komisijas komentāriem. Un eh, komisija pārstāv Harvīdu Pui no uh, atbildīgās vienības. Viņš ir vadītāja vietnieks. Lielas paldies priekšstādā, paldies referentam, ēnu referentiem par šiem aizraujošajām debatēm. Mēs atzinīgi vērtējam pozīcijas, kas šodien izskanēja. Uh, ziņojumā, kas eh, lielā mērā virzās eh, tajā pašā virzienā, ko redzējām jau padomas procedūrās, un mēs lielā mērā arī m, mm, esam viensprātis par to, ka šis ir a, eh, aktuālākais jautājums, kas šobrīd ir nepieciešams. Un jo ātrāk tas a, tiks piemērots praksē un a, pilsoņi gūs no tā labumu, jo labāk būs. Un mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka vairums no grozījumiem mūsu ieskatā ir ļoti būtiski un tie uzlabo tekstu, kaut vai atsauc um, uz uh, gigabaitu sabiedrību. Tāpat arī viena unikāla autentifikācijas sistēma un, mm, protams, atsauc uz to, ka mm, būtam jābūt bezmaksas servisam un arī uh, jā, tam jāaptver vairāk publiskās eh, telpas, arī kultūras iestādes. Mūsuprāt, tas ir tiešām ļoti labs uzlabojums attiecībā uz komisijas sākotnējo priekšlikumu. Ja mēs raugāmies uz citām dimensijām, nu tur ir eh, zināmas iebildes, eh, rezervētāka attieksme, daudz diebaši ir par geogrāfiski līdzsvarotu voucheru sadalu attiecībā uz, pir, kas pirmais brauc, pirmais māju principu, un mēs nedomājam, ka šie abi principi būtu nesavietojami, gluži pretēji. Ir veidi, kā mm, izmantot šīs iespējas, un mēs iestāmies par to, lai mm, mēs risinātu šīs tēmas darba programmas līmenī, tā lai mēs varētu mm, grozīt un pielāgot dažādos konkursos vairākus uh, Mm, kritērijus un novērtējumus, un eh, tad katrs solis praksē tiktu uzraudzu, uzraudzīts, un pēc tam arī tiktu mm, attiecīgi par to ziņots. Un tā ir daļa no inovatīvās dimensijas, kas ir paredzēta šajā iniciatīvā. Mēs ļoti vēlamies tā, lai schēma būtu vienkārši pieejama mēro tā, lai jebkurā pašvaldība, jebkurā Eiropas malā, neatkarīgi no savas administratīvās kapacitātes, būtu vienlīdzīgā situācijā. Kā salīdzinājumā ar varbūt arī attīstīgākām daļām, tas būtu tiešām ļoti inovatīvi. Vēl divas lietas. Par tehnoloģiskās neutralitātes aspektu. Vispirms e, ir svarīgi, protams, tas, lai mēs skaidri norādītu, ka bezvadu savienojamība ir nepieciešams pakalpojums pilsoņiem. Protams, tas saistās ar tehnoloģisko neutralitāti un tas ir svarīgi, lai mēs saglabājam šo principu, bet pareizā tīkla līmenī, tā teikt. Uh, Otras lieta ir par tīkla neutralitāti. Vairākas atsauces e, ir uz faktu, ka savienojamībai e, nevajadzētu nākt līdz ierobežojumiem. Tas varētu mūs novest pie cita veida debatēm, un to varbūt labāk būtu risināt cita veida debatēs, kā tās, kas ir šodien. Vai mēs uzskatām, ka mm, pārāk preskriptīvi nosacījumi par ierobežojumiem, iespējams sarežģītu schēmas īstenošanu dzīvē, un tāpat arī eh, likumdošanas eh, noslēgšanu, mm, vienojoties ar padomi, tas varētu sarežģīt, un tāpēc mēs uzskatām, ka būtu svarīgi, lai mēs saglabātu zinām elastību likumdošanā un uh, Mm, reālo mm, šo pieejas punktu pārvaldību mēs atsā, atstātu mm, tādā visatbilstīgākā līmeņa ziņā, kas arī atbilstu subsidiaritātes principam. Tātad runa būtu par vietēji, par attiecībām starp pašvaldībām un vietējiem interneta eh, provideriem. Un te mēs tiešām eh, veicinām uh, spēcīgu konsensu šeit un ceram, ka ātri vien varēsiet noslēgt savas procedūras. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Un tagad ir pienācis laiks apkopot uh, komentārus no Zoriņo pu kunga puses. Paldies priekšsādātāji. Visu pirms vēlētos sākt ar pateicības vārdiem kolēģiem līdz uh, referentiem, paldies Sanderas kundzei, Teličkas kundzei, Teličkas kungam, Silīk Jotis kungam, Blanko Lopes kungam, e, komisijai. Mēs šobrīd cenšamies īstenot tādu vienotu vīziju. Mēs zinām, ko mēs vēlamies, un mēs redzam arī, kas tad ir tie šķēršļi, kuri mums kopā būs jāpārvar. Mēs esam uzlabojuši tekstu, esam paredzējuši arī uh, grozījumus, kas to precizē, un tie tiešām ir vēlami. Un doma ir vienkāršot tekstu un arī iezīmēt mm, šo tēmu zināmos tematos. Varbūt mm, komisijai dažās ziņās, dažā ziņā būtu vieglāk, ja nebūtu šie mm, grozījumi, bet nu, tāds ir mūsu uzdevums, un tāpēc mums ir kopā arī jāstrādā savstarpēji tuvinoties. Uh, Un eh, te, piemēram, mēs eh, varam precizēt, un Anna Sandara to jau teica, tātad es teicu, ka jāprecizē šīs ierobežojumu jautājums. Un kas tad būs ierobežots vai nebūs, tas ir skaidri jāpasaka šajā ziņojumā. Mēs eh, ļoti pavirzījāmies uz priekšu attiecībā uz pirmais, kas pirmais brauc pirmais maļas sistēmas ieviešanu. Un, Blanko Lopes arī mm, eh, uz to atsaucās, un mēs te tiešām apmainījāmies viedokļiem un par šo ideju, un eh, ja mēs skatām to kopā ar eh, mm, programmu nacionālā līmenī, mēs beigās nonākam pie tādas ļoti labas atbildes. Tātad, kas būs jādara Eiropas līmenī, tas tiks darīts, un tas, kas tiks darīts, tas, kas jāizdara vietējā līmenī, tas arī tiks darīts. Tātad mēs to visu uh, pakļausim noteiktu kritēriju esamībai lokālā līmenī. Tas arī neaizskavēs pašu programmu, es vēlos apliecināt komisijai un beigu rezultātus, ko iegūsim no programmas, tikai iegūs. Par budžetu 120 miljoni ir paredzēti, tas ir tas, ko mēs gaidam, ko mēs ceram. Un 70 ir garantēti, bet vēl ir jāsagaida atlikušais, un tā ir kā eh, bāze, kas var pieaugt, pievienojot citus resursus, izmantojot struktūru fondus, varam izmantot citas atbalsta formas, tā lai projekts tikai augtu, tā lai tas varētu saglabāties. Un lai, kā teica mūsu grieķu kolēģis, mēs varētu nonākt pie eh, projekta, uh, jau šogad, un tas ir ārkārtīgi svarīgi vietējām pašvaldībām. Varbūt mēs varēsim to paplašināt arī uz citām iestādēm, uz veselības, kultūras iestādēm, šiem sektoriem, un šis eh, projekts tiešām radīs ļoti interesantas dinamikas. Iztēlosimies eh, kādu reliģi, re, reģionālo eh, struktūru, kas varētu atbalstīt sava reģiona struktūras, Nu, lai projektu īstenotu. Nu, tā, tas varētu būt Eiropas līmenī, bet kādēļ tad, nu, apmēram kādas 40 tādas iesaistītās puses nevarētu iesaistīties? Mēs gribētu spēcīgu un aktīvu darbību, mēs gribētu ar 120 miljoniem sākt un pēc tam paplašināt to, lai veidotos tādu spēcīgu un ātra dinamika, lai sasniegtu visus eiropiešu. Paldies, paldies visiem par grozījumiem. Es mēģināšu sasniegt kompromisu, jo tiešām ir vērts strādāt pie šāda projekta, kas ir ārkārtīgi interesants, kā jūs uzsver Eiropas Savienībai un mūsu pilsoņiem. Deadline. Paldies, kolēģi! Grozījuma iesniegšanas termiņš ceturtdiena 2. marts. 2017. gads, protams. 12. pa dienu. Tas ir 2. martā, tātad šo ceturtdienu. Liels paldies! Tagad pāriesim pie 5. darba kārtības punkta - finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetiem. Te ir runa par DFS eh, omnibus, tā saucamo Un, kolēģi, ļaujiet man pateikt, ka šīs ir īpašs regulējums, ārkārtas eh, regulējums. Saņēmu Eiropas komisijas solījumu, ka tas neatkārtosies nākotnē šādā veidā kā DFS omnibus, bet eh, ka tiks skatīts katrs uh, izdevumu loks atsevišķi. Tātad šis regulējums nosaka principus un procedūras, kas ir jāievēro sastādot Eiropas Savienības budžetu un to tērējot un arī kontrolējot Eiropas Savienības fondus. Ar šo piedāvājumu komisija vēl sasniegt vienkāršākus un elastīgākus noteikumus uh, kam vajadzētu ļaut optimizēt eh, tagadējo DFS un tā eh, lietojumu līdz 2020. gadam. Pārskatīšana iekļauj būtiskas izmaiņas, pirmkārt jau vispārējos finanšu noteikumos, tā ir pirmā daļa priekšlikumā, un eh, arī iekļauj izmaiņas noteikumos sektoru fondiem un īpašos noteikumos. Uh, Eiropas Savienības finansēšanas programmu pamat tiesību uh, aktos. Un viss priekšlikums uh, sastāv no šiem punktiem, ko es minēju. Kas attiec uz piedāvātajām izmaiņām, kur ITRE ir ekskluzīvas kompetences, priekšlikums groza Eiropas Savienošanas instrumentu pirmkārt jau, un otrkārt telekomunikāciju vadlīnijas un kosmosa uh, novērošanu un uh, reģistrāciju. Tātad SST, tas ir uh, īpašā atbalsta ietvars. In general. Kopumā piedāvātās uh, izmaiņas attiecībā uz ITRE ekskluzīvajām kompetencēm ir diezgan ierobežotas un tehniskas. Tas ir uh, tāds mans secinājums jau pašā sākumā. Un komisijas dienesti, kā piemēram budžeta, enerģijas, Connect Move uh, ģenerāldirektorāti, ir snieguši detalizētas skaidrojumus parlamentam. Tātad uh, tas mums viss jau ir regulējumā. Paskaidrojuma uh, Mērķis ir uh, dalīties ar informāciju ar jums. Uh, es uzskatu, ka šie skaidrojumi ir pārliecinoši, bet es ar prieku uzklausīšu arī jūsu komentārus, ja jums ir kādas bāžas, piemēram. Un tas ir arī ITRA komitejas viedoklis, kas attiec uz komisijas piedāvātajām izmaiņām telekomunikāciju jautājumā. Eiropas Savienošanas instrumentā un telekomunikāciju vadlīnijās Es gribētu uzsvērt eh, to, ka tās būtu jāsaskaņo ar Wi-Fi eh, visiem, jeb Wi-Fi for all priekšlikumu, kuru parlaments arī skata paralēli, kā jau mēs to darījām ceturtajā punktā šodien darba kārtībā. To mēs tikko apspriedām, kolēģi. Tātad eh, neaizmirstiet to, strādājot pie šī Wi-Fi for All priekšlikuma, ka mums ir arī mūsu referents Zoriņo kungs. Eiropas parlamenta pozīcijas saskaņotībai svarīgāks ir uh, jautājumu kombinējums e, Eiropas Savienošanas instrumenta ietvaros un e, priekšlikumu vispārīgajā daļā. Diskusijās starp komisiju un Eiropas investīciju banku par e, iespēju um, nākotnē kombinēt uh, dažādus instrumentus, tur uh, lielāks progress ir panākts transporta daļā un uh, nekā enerģijas daļā, un mēs šeit sadarbosimies ar transporta un enerģijas ko komiteju, un arī telekomunikācijās uh, tur tas nav tik uh, attīstīts jautājums kā transporta daļā, bet izmaiņas būtu jāformulē tādā veidā, lai uh, sniegtu stimulus uh, telekomunikāciju un enerģijas projektu pātrināšanai. Un šīs kombinācijas instruments uh, ļautu to panākt un padarīt pievilcīgākus šos projektus privātiem investoriem. Tātad būtu daudz interesantāk viņiem investēt uh, kopīgas intereses projektos. Mani grozījumi ir vērsti uz koncepcijas precizēšanu un uh, šīs iespējas uh, nolūkiem. Un arī skaidro šo grozījumu mērķi un gaidas. Uh, Un, spēcot, eh, ņemiet vērā, ka zināmās eh, Eiropas Savienības instrumenta eh, daļās mums ir tāda kā dalītā ekskluzīvā kompetence ar transporta komiteju. Dažos jautājumos tā ir tīri mūsu kompetence un citos ar Trānu komiteju kopā, un tāpēc es cieši sadarbojos ar transporta komitejas referentu, un es ceru, ka beigās mēs varēsim panākt tādu tekstu, kur atbalstīs arī mūsu trānu kolēģi. Tas būtu ļoti būtiski, ja vēlamies eh, arī ietekmēt Eiropas komisijas priekšlikumu. Un tam vajadzētu būt gatavam pēc iespējas drīzāk, eh, jo komisijai eh, vajadzētu pabeigt darbu līdz maijam vai jūnijam šogad, tātad gada pirmajā pusē. Un tagad gribētu uh, dot vārdu ēnu referentiem. Modijas kundze no sociāldemokrātiem lūdzu. Liels paldies! Pirmkārt, paldies uh, referentam par šo ziņojumu. Un tur mēs daudz kam varam piekrist, runājot par ziņojumu saturu un tiem grozījumiem, kas ir piedāvāti. Ir daži punkti, kurus gribētu uzsvērt. Pirmkārt, jaunais piedāvātais 274. Eh, pāns eh, piedāvā šo kombinēšanas instrumentu, bet uh, atšķirībā no uh, kombinēšanas instrumentu priekšlikumiem, kur ir arī noteikti griesti, 10% griesti no kopējā finansējuma apjoma, telekomunikāciju pants 274, tur nav piedāvāti griesti. Un tur mums varbūt vajadzētu šo jautājumu uh, papētīt, varbūt, ka varētu arī tur to ieviest, vai arī labāk saprast, kāpēc tas nav piedāvāts. Otrakārt, es domāju, ka mums uh, ir jāraugās, lai panāktu pareizo līdzsvaru starp grantiem un finanšu instrumentiem, un jāsaprot arī, kā tas ietekmēs Eiropas Savienošanas instrumentu attīstību. Uh, Un ir arī jānovērtē, kāda ietekme arī ir bijusi uz uh, finansēšanas programmām Eiropas Savienībā. Un tas, ko tiešām gribēju uzsvērt, uh, ko jūs arī savā ziņojumā esat iekļāvis, tā ir pārvaldība. Tur mums ir ļoti precīzi jāraugās, kā to veidot. Es saprotu, ka šī kombinēšana Es saprotu, un es saprotu to mērķi, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs novērtētu to, kā tiek lietots finansējums atkarībā no prioritātēm un jākonstatē, vai šīs prioritātes tiešām arī tiek sasniegtas. Abi šie punkti ir ļoti svarīgi, patiešām svarīgi. Un kā jūs jau uz to atsaucāties, uh, arī uh, kopīgas intereses projekti ir būtiski, un tur arī ir jāsako līdz, kā nauda tiek lietota. Tie ir mani sākotnējie komentāri šobrīd, un vēlreiz paldies par līdzšanējo darbu referentam. Paldies, Līnārs Kunz no Aldes. Paldies, darbie kolēģi, es arī gribētu vispirms pateikties jums, priekšsēdētāji. Uh, referenta kungs, Buzek kungs par eh, labo sadarbību. Es atbalstu mēģinājumu vienkāršot noteikums no komisijas puses, jo īpaši ītra kompetenču kontekstā tur eh, ir runa par mm, ikgadēju budžeta procedūrām, un es domāju, ka eh, Eiropas Savienošanas instrumenta un pāršana 2020 efektivitāte būtu jāpalielina. Es arī atbalstu Eiropas finansējumu efektivitātes Uh, uh, palielināšanu, kā jūs jau un arī kolēģi uzsvērāt. Un, ja mēs sniedzam atzinumu jautājumos, tad mums vajadzētu um, fokusēties tikai uz tiem jautājumiem, kur esam tiešām kompetenti. 277, 274, 276. Es tiešām atbalstu jūsu atzinumu projektu Buzaka kungs, jo īpaši to, ka jūs uzsverat, ka jāpiesaistēs vien vairāk un vairāk privāto investīciju, kas ir svarīgi manai politiskajai grupā, un es atbalstu arī Buzaka kunga tajā, ka ir jāveido šeit tāds labs pārvaldības process. Es uzskatu, ka komisijas piedāvātās izmaiņas un arī mūsu referentu piedāvātās izmaiņas par IT ekskluzīvām kompetencēm ir labs uh, variants, labs ceļš uz priekšu un gaidu labu sadarbību. Paldies! Uh, Krīk. Uh, uh, paldies, kolēģe! Silikjotis kungs, lūdzu. Nākamais ēna referents. Aizstāv, brodrēt. Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Sākumā gribētu teikt paldies gan priekšsēdētāj kungam, gan arī kā referentam Buzeka kungam. Mums ir atšķirīga nostāja par atsevišķiem punktiem. Arī Aldi kolēģi uzsvēra pār šīs domas. Tā tiešām ir tāda zināma mūsu bagātināšana, pieeja dažādiem no a, līdzekļiem, tas nāk par labu sabiedrībai un Eiropai kopumā. Mēs a, nenorādīsim uz atsevišķiem instrumentiem, lai aizsargātu atsevišķos investorus. Un lai arī nerunātu par investīciju noteikumiem. Runa vairāk ir par jautājumu Eiropā kā atsevišķie mehānismi var tikt izmantoti arī privātām investīcijām. Taču, diemžēl, ir tā, ka privātās investīcijas Eiropā nevienmēr ir bijušas pilnīgi veiksmīgas. Un drīzāk valsts līdzekļi nav spējuši to pilnā veidā izmantot. Nu, nevienmēr valsts līdzekļus jāizmanto, lai attīstītu noteikti struktūras Eiropā. Nu, tas ir būtībā mūsu mērķis. Proti, mūsuprāt, vairāk valsts investīcijas ir nepieciešams nekā privātās investīcijas, un tādā izpratnē mēs iesniegsim mūsu grozījumu. Uh, uh, thank you very much. Labi, liels paldies. Nu, cik, cik nu man zināms, Eiropas komisija piekrīta visam, ko mēs sakām, un uh, pavisam īsi vēlos pateikties kolēģiem par jūsu komentāriem, un runājot par konkrētiem priekšlikumiem, nu, tie varētu parādīties grozījumos. Uh, piemēram, 272, 274. Protams, ietekmes novērtējums un pārvaldība ir ļoti svarīgi punkti, ja mēs vēlamies padziļināt un paplašināt abus priekšlikumus, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams. Un es pilnībā esmu atvērts jūsu ierosinātajiem grozījumiem. Līners kundze. Par eh, vienkāršošanu nu, tā ir diezgan acīm redzami, ka mēs negūstam panākumus, un ja mēs tā dziļāk papētam un realistiskāk padomājam, teiksim, pēdējo 10-15 gadu laikā to var secināt, bet tas ir ļoti svarīgi, un mūsu prioritāte ir visai acīm redzama, un mums to arī vajadzētu koncentrēties. Un um, tā ir diskusija starp um, mm, to, kāda ir situācija. Un, to, ko jūs sakāt, un eh, Silikjota kunga teikto. Mm, tādas dziļas diskusijas starp Angeliku un Neukli. Nu, bet mums vajadzētu atrast to īsto līdzsvaru, jo bez privātajām investīcijām mēs eh, nevarēsim kalpot saviem pilsoņiem. Tas ir acīm redzami, un beig beigās mums ir jādara viss, lai viņiem sniegtu iespēju investēt, kas ir savukārt nepieciešams mūsu pilsoņiem, un beigu beigās es pilnībā piekrītu, ka beigu beigās mūsu pilsoņi būs apmierināti. Bet bez eh, šīs eh, iepriekšējās uh, labvēlības pret eh, mūsu privātajiem investoriem, jo nu visu tomēr nevarēs finansēt no Eiropas Savienības budžeta un tam līdzīgi, nu tad eh, beigu beigās mēs arī dzen maksājam eh, no nu, pāri savu Eiropas Savienības budžetu, no nacionālā budžeta mēs pilsoņi. Un tātad tas nozīmē to, ka mm, tas ir jautājums par to, cik efektīvas ir investīcijas. Un mēs šeit labi zinām, ka uh, Eh, privātās investīcijas varētu būt ļoti efektīvas. Es te nesaku, ka mums vajadzētu beigās domāt par eh, privātajiem investoriem, bet padomāsim par to, kā rast līdzsvaru. Neoklis, es piekrītu jūsu teiktam, ka, mums, eh, ka tam būtu jākalpo par labu mūsu pilsoņiem. Tas ir acīm redzam. Tik jāatrod šis līdzsvars starp abiem viedokļiem. Uh, Bet katrā ziņā liels paldies par visiem jūsu komentāriem. Tie bija ļoti interesanti. Un uh, ļoti labi, daži pat bija nedaudz provokatīvi, bet tas man ļoti patīk. Informēšu jūs, ka 2017. gada 9. marts ir eh, grozījuma ieros, eh, iesniegšanas termiņš, un tad Eiropas komisija vēlēsies arī noslēgt darbu līdz eh, jūnijam šogad. Tāpēc nav tik daudz laika atlicis četri mēneši tam visam mūsu priekšlikumam, priekšlikums no parlamenta puses būs gatavs aprīlī. Un tad komisija risinās eh, tās bāžas un izveido šo priekšlikumu. Tagad pievērsīsimies sastajam punktam - aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis. Ļoti svarīgs temats. Tas ir uh, Eh, atzinuma projekts, ko sagatavojusi Paloma Lopes Berhmeho. Viņa ir referente. Un eh, tātad ITRE sniedz savu ziņojumu Intai par komisijas priekšlikumu grozīt antidempinga un antisubsīdiju regulas. Tātad grozījumi ir eh, risinājums tam, par ko daudz tika ziņots, ka, nu, kas saistās ar tīr, Ķīnas tirgus ekonomikas valsts status. Tātad Ķīna eh, vairāk kārtīgi parādījusies eh, dienas kārtībā Eiropas Savienībā un šis jautājums par tirgus ekonomikas status. Un 2016. gadā Itrei bija viedokļa apmaiņa, tur piedalījās Inta priekšsēdētājs Bernds Lange. Es atceros šo diskusiju ļoti, ļoti labi. Un tad, nu, turpināsim risināt šo jautājumu un vērsīšos pie mūsu referentes Lopes Bermeho kundzes. Lūdzu, vārds tiek dots jums. Muchas gracias, señor presidente. Paldies. Mūsu komitejas atzinums tiešām ir ļoti nozīmīgs, lai noteiktu antidempinga politikas nākotni. Šīs abas regulas ir ļoti nozīmīgas Eiropas rūpniecības nākotnē, jo Eiropas rūpniecības saskars ar globālo tirdzniecību, kas atrodas pārmaiņu procesā. Mūsu interesēs ir aizsardzības standartus PTU ietvaros nesamazināt Nozīmīgi ir, lai lēmumi palikt spēkā, proti tirgus ekonomika, netirgus ekonomika. Mēs šeit runājam par uh, tādiem uh, valstu protokoliem, kā piemēram no Ķīnas nākošiem. Nepieciešama arī skaidrāka cenu kropļojuma definīcija, lai varētu skaidrāk definēt dempingu. Cenu kropļošana ietekmē arī budžetus, tā ir saistīta ar zemiem uh, sociālajiem un vidas standartiem, jāievēro arī izeļvielu cenas, lai varētu attīstīt pretdempinga politiku. Tāpat nozīmīgi ir tas, lai tiktu iesaistītas uh, sabiedrības uh, un arotbiedrības uh, diskusijās, jo mēs šeit runājam par Eiropas uh, sociālo modeli. Tas ir tas, ko vēlamies aizstāvēt ar uh, godīgiem tirdzniecības standartiem. Mēs gribam garantēt Eiropas rūpniecības tīkla izdzīvot spēju, saglabājot vidas un sociālo modeli. ir nepieciešams šo modeli atbalstīt, eh, nevis izpostīt. Mums liekas, ka komisijas priekšlikums ir veiksmīgs un mēģināsim rast uh, parlamenta vienotu viedokli par antidempingu, lai aizstāvētu Eiropas rūpniecību. Esmu pārliecināta, ka varēsim veiksmīgi sadarboties ar visām frakcijām, lai virzītos uz priekšu. Paldies! Lielas paldies. Tagad vārds eh, ēnu referentiem Salīnī kungs no ITP. E la, la... Jā, paldies. Es uh, esmu guvis tādu ietvaru, ka atzinām sastādītāja ir eh, tieši šo garu uh, uztvērusi kā uh, parlaments um, savu viedokli pauda. Mēs esam pret to, ka komisija um, tomēr um, tāds viedoklis vairākumā pastāv, ka Ķīnai tiek piešķirts tirgus ekonomikas status. Mēs pat labam esam pret to, runājot par tiem apstākļiem, kādi pat labam ir. Uh, paredzēta, bet nu, tās a, uh, tomēr ir tādas a, uh, nianses. A, uh, un tad pēc komisijas priekšlikuma uh, tā teikt, izustu atšķirības starp valstīm, kurām ir tāds status un tām, kurām nav tāds status. Līdz ar to var rasties zināmi izkropļojumi. Un, protams, ka tas arī ir saistīts ar produktu cenām. Šeit jābūt ir uzmanīgiem, lai um, neuzņemtos augstos riskus, jo tā būtu kļūdaina uh, pieeja rūpniecības uh, politikai. Ir uh, tādas valstis, uh, kuras atbilst tirgus noteikumiem un tādas, kuras šos noteikumus neievēro. Mēs nevaram uzņemties atbildību par to, lai mums būtu jāpie mēro status un jācenšas to mainīt kāda valsts, kas neievēro. Uh, noteikums, tai ir e, jāpierāda, ka tā ir tālāk attīstījusies un attālinājusies no nodokļu neievērošanas, virzoties uz noteikumu ievērošanu. Mēs nevaram komisijai vienkārši tādu tā kā uh, baltu parakstītu uh, dokumentu uh, veidlapu izsniegt, lai tā varētu darboties visos iespējamos veidos. Un jārunā tāpat arī par to, kas ir uh, izkropļojums un kas ne, un kādēļ mums tas ir jāpierāda nevis šīm uh, valstīm. Šīm valstīm taču gluži otrādi būtu jāpierāda, ka tās atbilst uh, noteikumiem. Mēs esam nedaudz uh, bīdījuši. Uh, grozījumu iesniegšanas termiņu. Arī par to ir bijis runāts, ka ļoti daudz dažādu elementu ir pieminēti. Un tāpat ir nozīmīgi, lai varētu tikt parādīts, kādi ir izkrā, izkropņojumi. Tāpat arī fiskālie jautājumi. Nodokļu jautājumi, un tas ir pilnīgi skaidrs, ka valstī, kurā ir zema nodokļu nasta, var uh, nonākt pie protekcionisma pasākumiem. Taču jābūt uzmanīgiem Eiropā. Saskroties ar šādām problēmām ir tādas valsts, kurās nodokļu apjoms ir ļoti augsts un citas, kurās praktiski nulle līmenis ir. Es esmu par daudziem aspektiem, taču jāpadomā par to, ka sekas ir tādas, nu, sakārtojiet sākumā savas e, lietas, jo arī Eiropā mums vēl nav panāktas nodokļu harmonizācija. Tas par to tiešām būtu jādomā. Nu, tas ir apmēram viss, ko gribēju teikt. Lielas paldies, kolēģi, ja tas ir ļoti labs signāls, ka mums ir jādomā arī par savu iekšējo pieeju šim jautājumam. Nākamais ānu referents - kolēģis Martēns. Merci, monsieur le président. J'ai eu peur deux. Paldies, priekšstādāt. Es jau biju satraucies, ka jūs mani aizmirsīsiet, bet, nu, nu vispirms paldies uh, Palomai par paveikto darbu, un es vēlējos uzsvērt, uh, pirms sāku savus komentārus, ka tas ir ļoti labi, ka ir šāds laika grafiks, jo mums komitejā ir ļoti svarīgi, lai šim tematam tiktu atvēlēts atbilstīgs laiks, un tā, lai mums būtu spēcīga pozīcija. Un, kā jau es teicu, lai aizstāvētu Eiropas industriju pret uh, Mm, sociālas, vides, fiskālo konkurenci, kas būtu godīga, godīga, godīga. Es tiešām to uzsveru. Mums ir jāizstāv 28 valstu intereses un cīnīties pret tādu vieglprātīgu pieļaujošu pieju, kurus citi vēlas uzsvērt, un vienīgā politika starptautiskā līmenī ir kā vērta, ir eh, tikai cenas eh, jā, jēdziens, nu tad mums ir jāslēdz tā mm, bodīte ciet, ko sauc par Eiropu un doties uz Ķīnu, jo tur viss ir lēn, lētāk, bet vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Un eh, mēs kā itre komiteja, tā lai nebūtu nekādi cīņi ar citiem, uh, Mm, kas jau eh, pirms neilga laika bija, rinta, piemēram, nu, es vēlētos tā, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta, tā, lai mēs efektīvi aizstāvētu eh, to, ko saprotam ar godīgu konkurenci. Un ir jābū, jānāk ar saviem spēcīgiem priekšlikumiem, un tieši šī vienotība, šis spēks ir tas, ko es piedāvāju, un es sadarbošos ar Palom un arī citiem ēnu referentiem, un piedāvāšu jums virkni grozījumu. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad eh, Pols Rūpiks. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka tirdzniecībā vienmēr jāuzmanās eh, un jāraukās uz to, lai eh, tirdzniecības akcijas būtu izdevīgas abām pusēm. No vienas puses tie ir patērētāji, kas arī izdevīgiem importiem var atļauties daudz vairāk preču un līdz ar to aug pirkt spēja ar importu pasākumiem, taču no otras puses Šī spēcinātā piekstspēja noved arī pie tā, ka eksports ir interesantāks. Un ja ar eksportu var radīt jaunas darba vietas, tad valstī ir nodokļu ieņēmumi un vēlreiz pieaug uh, pirktspēja. Nu, tiešām ir jābūt tādai ļoti skaidrai interesei, lai atbalstītu tirdzniecību, jo tas nāk mūsu pilsoņiem par labu. Protekcionisms šajā jomā parasti ir saistīts tikai ar patērētāju uh, negatīvu ietekmi uz viņiem. Līdz ar to mēs tagad ļoti intensīvi domājam tirdzniecības aizsardzības uh, instrumentiem, jo no vienas puses komisija raugās situāciju Ķīnā un arī Amerika. Mēs uh, dzirdam uh, ziņas, ka prezidents uh, Trumps vēlas ieviest muitas līdz pat 100% apmērā, lai uh, ASV produktiem mm, piešķirt protekcionismu status viņu pašu valstī, nu būtu tikai jāpasmaida un jāsaka, ka nu tad vajadzētu 100% vairāk ASV patērētājus atbalstīt un pašu produkti a, e, kļūst tikai dārgāk, līdz ar to pirktspēja Amerikā samazināsies, taču es domāju, ka nozīmīgi ir redzēt, ka pēdējās a, nedēļas laikā Pasaules tirdzniecības organizācijā divu trešdaļu uh, valstu paraksts ir sasniegts tirdzniecības atvieglojumiem un globāliem jauniem muitas noteikumiem. Tātad tas ir globāli pilnīgi jauns, jauna situācija, kas dod mums milzīgas priekšrocības. Es domāju, ka Eiropā šī iespēja ir jāizmanto, lai uh, tas tie dokumenti, kas tagad ir stājušies spēkā, pēc iespējas ātrāk tika transponēti un pielietot Ķīnā un Amerikā, jo šeit ir divi ekstrēmie poli, kas patiesībā Eiropas ekonomikai un mūsu darba vietām ir izaicinājums. Tādēļ ļoti atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, ka ar tirdzniecības aizsardzības mehānismiem tiek spērti jauni soļi. Paldies! Liels paldies! Federlis kungs aizstājot Līneres kundzi, cik saprotu, kā nu referenti. Liels paldies, un es eh, tiešām ceru, ka kolēģi man neuzdos, nekā, neuzdos nekādus sarežģītus eh, jautājumus. Es vienkārši gribētu pateikties mūsu anreferents vārdā, re, ziņot referentē par uh, paveikto darbu. Viņa atbalsta komisijas priekšlikumu par jauniem aprēķinu veidiem, pret, pretēmīgi pasākumu pret PTO uh, locekļiem, un te galvenokārt ir runa par tiesniecību ar Ķīnu, ņemot vērā tagadējo sarežģīto situāciju, jo uh, beigsies protokols par Ķīnas pievienošanos PTO, bet arī to, ka Ķīna joprojām uh, Eh, veica valsts eh, atbalsta pasākumus, un mums ir jāizvēlas eh, tādi pasākumi, kas pasargā Eiropas Savienību no negodīgas tirsniecības, un viņi uzskata, ka mainot tagadējo metodoloģiju uz pret valstīm neiztrālu pieeju ir pareizais solis uz priekšu. Viņa nepiekrīt referents pozīcijai par tiešu atsauci uz PTO dalību valstu dalīšanu tirgus un netirgus valsts ekono, netirgus ekonomiskās. Mums ir šis priekšlikums jāskata plašākā kontekstā, jo mēs vēlamies stiprināt izniecībā uh, uz noteikumiem balstītas sistēmas un tomēr. Un visbeidzot, vēl ir daži atvērti jautājumi, kas ir jārisina, jo īpaši attiecībā uz Eiropas ražotāju jomu un pierādījumu nastas pārlikšanu uh, un uh, jārunā arī par valstu ziņojumiem, ko izsniedz komisija. Viņa ar prieku strādās pie šī uh, dokumenta kopā ar kolēģiem un risinās šos jautājumus. Paldies! Uh, thank you very much! Tās paldies! Būtikofer kungs zaļo vārdā. Paldies, priekšsādētāji! Du. Mēs atbalstām priekšlikumu no komisijas puses, jo tas iet pareizajā, pareizajā virzienā. Bet tas nav pietiekami apjomīgs, ņemot vērā to, ko šīs parlaments ir noteicis kā kritērijus. Es piekrītu visiem tiem kolēģiem, kā piemēram Federlas kungam, kurš tikko izteicās aizstājot savu kolēģi. Tātad viņš teica, Un es piekrītu tiem, kur saka, ka mums šeit ir jāatbilst divējādiem kritērijiem. Un tas risinājums, kas mums būs jāpiedāvā, tam būtu jābūt saskaņojumam ar PTO noteikumiem, bet tam ir arī jāļauj mums eh, veidot efektīvu tirzniecības aizsardzību. Jo pretējā gadījumā negodīga tirzniecība mums varētu tikt uzspiesta. Es neuzskatu, ka šajā kontekstā ir uh, konkrēti jānosauc uh, tirgus ekonomikas uh, status kategorija un jādala valstis uh, pēc šīs kategorijas. Šie izteikumi būtu jāatmet. Bet mēs nevaram atgriezties pie ierastās uh, kārtības, kādā tiek eh, piemērota standarta metodoloģija, mums ir jāatrod tāda īpaša metodoloģija, kas ļauj mums efektīvi eh, aizsargāties pret negodīgu tirzniecību. Pierādījuma pienākuma pārlikšana uz Eiropas pusi ir vājāka nekā es to gribētu redzēt. Es neredzu iemeslu, kāpēc neizvēlēties to pašu pieeju kā amerikāņi, kuri uzstāja, lai pie rādīšanas pienākums būtu otrai pusei. Bet, ja komisija un dalībvalstis neuzdrošināt, neuzdrošinās iestāties par šādu iespēju, tad tam noteikumam, ko viņi piedāvā, ir jābūt tādam striktākam. Tas formulējums, ko tagad redzam, negarantē to, ka katrā gadījumā nebūs, ka katrā gadījumā būs ziņojumi, tad, kad tāda būs nepieciešama. Ja komisija eh, nesniegs ziņojumu, tad mums nebūs pamata uh, pierādīšanai, ka a, otras puses tiesniecības prakse ir negodīga un ka a, notiek dempings. Mums pie tā ir jāstrādā. Otrā problēma, otrais trūkums, ko šeit saskatu, ir sekojošs. Saskaņā ar Ķīnas pievienošanās protokolu mums ir arī iespēja izmantot a, pretsubsīdiju aizsardzības instrumentus un tie nav ierobežoti laikā. Tiem derīguma termiņš nebeidzas, un komisija to pat nepiemina. Komisija šķiet uh, pat atsakās no juridiskā pamata šādu instrumentu izmantošanai nākotnē, un tas nav labi. Tas ir pārmērīgi um, defensīvi, un mums vajadzētu šo situāciju uzlabot. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad Borelli kungs, FDD grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ekonomikas un rūpniecības politikas sekas mēs zinām visi. Šeit uh, rodas riski visām Eiropas rūpniecības nozarēm ar uh, lielu uh, ietekmi uz sociālo jomu un zinātību. Komisijas pozīcija ir tāda, ka mēs nevaram turpināt kā līdz šim tas ir bijis. Tagad ir nepieciešama ātra rīcība. Citādi PTO varēs vērsties pret mums un labāk būtu tādu neitrālu risinājumu rast. Taču. Es domāju, ja atļausiet paust šo viedokli, tad man liekas, ka nu, tas ir uh, daudz par ātru. Sākumā vajag definēt, uh, ko nozīmē būtiski izkropļojumi. Es uh, augstu novērtēju mūsu referentus paveikto, lai uh, pēc iespējas sabalansētāk uh, tiktu sarakstīts šis teksts, it īpaši par uh, tirgus ekonomikas un uh, ne tirgus ekonomikas a, statusi, un arī tāpat ievērojot to, ko citi tirdzniecības partneri, piemēram, ASV domā. Tāpat izkropļojumi ir ļoti lieli, piemēram, ekonomikas jomā, jo a, a, prasības sociālajā un vidas jomā pat nav salīdzināmas, runājot tāpat arī par caurskatāmību, par riska valstīm un par visām iesaistītajām pusēm. Man liekas, ka visi šie aspekti ir jāievēro. Man liekas, ka viss ir tiešām aizsākumā. Bet jāraugās, lai eh, mēs šeit dotos pareizā virzienā. Un būtiski izkropļojumi, tas ir tāds ļoti vājš eh, eh, jēdziens, ja mēs salīdzinām ar skaidru definīciju tirgus ekonomika un ne tirgus ekonomika pieci kritēriji antidempinga direktīvā un arī iestājas protokolā e, ir nozīmīgi, ja mēs vēlamies šo atšķirību starp tirgus ekonomiku un netirgus ekonomiku, tad šie pieci pamatprincipi atkal jāievēro. Un tāpat arī pierādījuma pienākums. Tas ir tās valsts pusē, kas vēlas saņemt šo tirgus ekonomikas statusu Mēs redzam, ka šī ļoti būtiska kropļojumu uh, iespēja juridiski viss ir pārāk neskaidrs un kā varēs nodrošināt, ka pierādījumu pienākums uh, tiešām ir tikai uh, Ķīnas uzņēmuma pusē. Uh, jo Eiropas uzņēmumiem nu, praktiski ir uh, neiespējami um, to tā pierādīt. Un kādu vēstījumu tad mēs gribam sniegt mūsu darbiniekiem un uh, uzņēmējiem, kas vēlas no Eiropas sagaidīt spēcīgu skaidru pozīciju? Es domāju, ka mums ir jāaizsargā mūsu rūpnieciskā kapacitāte, mums ir jāsaglabā mūsu brīvās tirdzniecības. Uh, Um, pozīciju. Visām citādi mēs um, atkal iekrītam tā kā bailēs, mēs meklējam juridiski apšaubāms risinājums un nemaz nezinām, kā tas varētu beigties strīdus uh, gadījumos. Vienīgais, kas ir skaidri, ir tas, ka mēs nevēlamies atklātu konfliktu ar Ķīnu. Paldies! Lielas paldies, uh, Pašēr kungs, EKR, ēnu referents. Paldies, priekšsādātājs, atvainojos, ka Eh, iesteidzos vēlāk. Eh, tiklīdz vilciens ieradās, man bija tāls ceļš vēl līdz šajienai. Paldies, Goja, referentēji par paveikto darbu Man ir prieks, ka viņa enerģētikas sektoru atzīst kā svarīgu daļu starptautiskajā tirzniecībā ar partneriem no ārpus Eiropas Savienības valstīm. Es kā deputāts no Joršīras, kuru skar uh, globālā tērauda krīze, es ļoti labi apzinos, kādas problēmas uh, tas var radīt šajā nozerē. Tagad uh, šobrīd, uh, lai izveidotu tādu pilnvērtīgu atzinumu, šīm eh, politiskajām, bet arī tehniskajām eh, jautājumam ir labāk jāsaprot vairāk jautājumu. Un eh, te varam minēt arī to, kāds ir sarunu status, runājot par Ķīnu, kas apšauba ASV un ES pretendīgu noteikums PTO. Pret Jā, mēs saprotam, ka ir jāmodernizē Eiropas tirzniecības aizsardzības instrumenti, bet mums ir jānodrošina, lai komisijas priekšlikums attiecībā uz pretdempinga maržu uh, aprēķināšanu aizsargās un veicinās brīvā tirgus noteikumus. Uh, Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās, pilnībā tā pašā laikā atbilstot PTO noteikumiem. Uh, Tāds prakses kā dempings uh, valsts intervences uh, rezultātā būtu, mūsuprāt, jāpārtrauc dažāda lieluma un dažādu līmeņu ražotājiem uh, visā vērtību ķēdē būtu jāļauj mierīgi darboties konkurences apstākļos bez valdību iejaukšanās, protams, noteikumu un likumu ietveros. Un tāpēc mēs esam pret jebko, kas iet tālāk par vienlīdzīgu spēles noteikumu radīšanu. Uh, un uh, ir ar mērķi noslēgt zināmas Eiropas tirgus daļas. Paldies! Thank you! Paldies! Liels paldies! Kolēģi, vai ir kāds vēl, kas grib izteikties? Neredzu, ka kāds to gribētu darīt. Miller kungs no Trade ģenerāldirektorāta no Eiropas komisijas. Lūdzu, jums vārds. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, un atvainojos, ka ierados ar nelielu nokavēšanos un tikai dzirdēju diskusiju no vidus. Komisija gribētu pateikties, ļoti pateikties referentei par uh, svarīgo uh, darbu, kas ir paveikts. Tas ir ļoti labs darbs, kas ir paveikts šajā jautājumā, un komisija gribētu norādīt, ka trīs no četriem elementiem priekšlikumā principā jau ir iekļaut komisijas priekšlikumā, un mums ir viena ideja, kas mums šķiet diezgan problemātiska. Pirmais punkts, ko uzsvēra referente, ir šī te būtisku uh, kropļojumu definīcija, kam būtu jāiekļauj ar enerģiju. Tātad eh, zemie nodokļi, tur ir tad eh, otrais punkts un trešais punkts ir eh, par darbņēmējiem un arotbiedrībām un pēdējais punkts ir par tādām uh, valstīm kā Ķīna un attieksmi pret tām un tirzniecības aizsardzības instrumentu izmeklēšanām nākotnē. Kas attiec uz pirmo punktu, uz enerģiju un arī atbildot uz to, kas tikko te tika minēts, Komisija gribētu norādīt, ka enerģija ir svarīgs ražošanas faktors, un tāpēc tā automātiski tiks analizēta, tad, kad uh, uh, tiek izmeklēti kropļojumi. Tad, tad tas automātiski jau ir iekļauts. Otrais punkts eh, - darba spēks, vide, nodokļi. Tas arī tiks iekļauts, jo arī darba spēks ir svarīgs ražošanas faktors, tad tas jau ir iekļauts, kas attiecas uz nodokļu jautājumiem, tie arī tiks iekļauti, ja tiem ir kropļojoša ietekme, ja tiek eh, tāds eh, pasākums veikts, kas veids kropļojumus. Piemēram, eksporta noda, nodevas, tas ir klasisks piemērs, kā ar nodokļu starpniecību tiek veikt kropļojumi, tātad tas tiktu iekļauts. Atsauc uz vides standartiem ir tāda delikātāta, jo, jo nav starptautiskā mērogā tāds apstiprināts saraksts, kas eh, kvalificētos Eh, kā eh, būtiskāko vidas standārtu apkopojums. Un komisija gribētu norādīt arī uz to, ka pretdempinga metodoloģija, kas tiek piemērota šobrīd, jau tiek ņemts vērā darbspēka un vīdes izmaksas. Tad, kad mēs uh, aprēķinām uh, savainojuma uh, īpatsvaru. European industry and that of course also includes uh, the, the, the costs. Un tur ir iekļautas arī izmaksas, kas, tie, kas rodas ievērojot darba uh, un uh, vīdes standartu ievērošanu Eiropas Savienībā. Trešais punkts, ko norādīja referente, un tās ir darba ņēmēja intereses uh, un arotbiedrību iesaistīšana, un tas ir jautājums, kas ir saistīts ar uh, arotbiedrību interesēm. Indijā. Tas tur nav iekļauts. Uh, tātad par savienības interesēm. Šis te pārbaudījums, vai tur ir savienības intereses. Tur arī notiek modernizācija, tātad uh, darbņēmēju un um, arotbiedrību jautājums tiek skatīts šajā kontekstā, un mēs ceram, ka drīz sāksies trialogi um, marta, 9. martā. Un tagad pēdējais punkts, kas ir arī ļoti būtisks, un tas ir PTO biedru um, skatīšana, kas uh, nav migrān, migrācijas valstis. Uh, Tur ir pamatregulas 2.7 pāns. Komisija uzskata, ka, ja man jāsaka godīgi, ka tā nav laba ideja uh, īstenot šo priekšlikumu. Tātad būtībā priekšlikums ir nemainīt neko uh, PTO uh, ne migrācijas ekonomikām. Uh, Bet viens no uh, iemesliem, kāpēc komisija piedāvāja to darīt, um, ir, lai panāktu valstīm neitrālu instrumentu un lai um, nenošķirtu vai šīs uh, PTO dalībvalsts, kas ir migrācijas ekonomikas vai nav tādas. Un uh, tas ir tāpēc, ka tas uh, neatspoguļo tos patiesos uh, kropļojums, kas pastāv kā šķēršļi godīgai tirzniecībai. Un komisija gribētu arī pievienot, piebilst to, ka priekšlikums arī nepiešķir tirgus ekonomikas status nevienai valstī. Bet attiecībā uz šo pēdējo punktu par izmaiņām attiecībā uz 2,7 punktu tam nevajadzētu mums eh, kavēt veikt eh, šo te būtisko darbu, pie kā ir strādājis arī referenta, un komisija gribētu eh, referentē par to pateikties. Paldies, priekšsēdētāji. Madam Lopes Bermejo. Lopes Baraho kundzei vārds, ja jūs vēlties ko piebilst. Martēna kungs, vai jūs ko vēlties teikt pirms? Uh, Eh, referentes kundze eh, izdara secinājumus. Jā, paldies, priekšsētiekums, un es atvainojos pirms, ka uh, runāju pirms uh, Lopes kundzes. Uh, nu, tas nav īstais brīdis, es arī to jau teicu, uh, arī tāpat grozījums iesniegsim, taču es gribētu reaģēt uz uh, to, ko komisijas pārstāvs teica. Un Viņš saka, ka nav uh, starptautisku dokumentu, kas ļautu uh, uh, izsekot šo uh, vides aspektu. Man liekas, ka jūs uh, atsaucaties uz uh, CO2. Tas ir ļoti aktuāls diskusija jautājums, bet atļaujiet man teikt, ka, protams, ka ir visos uzņēmumos tirgus ekonomika vai nē, to pieprasa klienti. Katram uh, produktam ir tā sauktais tehniskais raksturojums uh, vai procesēšanas dokuments. Uh, tur pilnīgi viss ir norādīts, kā izveidots cikos, uh, cik daudz enerģijas uh, patērēts un tā tālāk un tā joprojām. Viss produkcijas uh, jautājums. Nu, praktiski var tikai pievienot vienu līniju, tik un tik daudz CO2 izmantot, lai saržot šo projektu. Tātad, ja ir šī vēlme, ir šie tehniskie dati, bet, nu, kā jau teicu, tam ir nepieciešama politiskā griba. Thank you, Madam Rapporteur. Paldies, un tagad referents kundze. Sirsnīgs paldies. Paldies visiem, kas piedalījās uh, diskusijās un izteica uh, šīs piezīmes. Nu, ir uh, gluži skaidrs, ka mēs visi vēlamies, lai uh, tirdzniecības normas un uh, tie. Uh, solījumi, kādas esam izteikuši, tikt izmantota, lai būtu godīga konkurence. Mēs vēlamies tādas tirdzniecības normas, kas mūsu uzņēmumos ļaut, mūsu ņem ļautu labi attīstīties, lai Eiropas sociālā ekonomika un mūsu uh, modelis varētu palikt. Jā, nu tas ir mērķis un nemaz neiet runa par uh, to, ka kaut kādas opcijas tiek slēgtas. Jo šis teksts vēlas plašākas alternatīvas un plašākas iespējas uh, rūpniecībai, tādas vēlamies piedāvāt. Tāpat arī tas skar tirgus ekonomiku un cenu politiku. Nu, paraudzīsimies, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Es domāju, ka progress ir iespējams. Mums jāraugās arī vēl par citām tēmām. Un ja mēs nonāksim pie grozījumiem, tad noteikti vēl varēsim um, diskutēt izsmaļošāk un cerams, ka varēsim virzīties uz priekšu un risināt šo jautājumu. Lielas paldies! Grozījumu iesniegšanas termiņš 2017. gada 15. marts. Pulksten 13. Stundu ilgāk kā ierasts. Parasti šis termiņš ir pulksten 12. Ļoti labi, tā tad laika daudz. Nu, un atgādināšu vēlreiz, ka koordinātoru sanāksme rītdien būs 9 no rīta bet eh, pārējiem pulksten desmitos visi balsos, un arī pēcpusdienā ļoti svarīgi norādīt, ka atsāksim darbu bez 15.4 un nevis pulksten 3. Tātad bez 15.4 zālē 5B001. Tas ir augšstāvā tātad dažus stāvus augstāk. 5B001 bez 15.4 un savukārt balsošana 10. Lielas paldies, tiekamies rītdien! That's it.